Good morning, ladies and gentlemen. Oh. Labrīt, dāmas un kungi. Esiet visi laipni aicināti šajā apakškomitejā. Labrīt visiem apakškomitejas locekļiem un viesiem. Es turpināšu poliski. Wszyscy Państwo otrzymali. Godātie kolēģi, jūs visi esat saņēmuši darba kārtību. Wszyscy Państwo otrzymali porządek. Godātie kolēģi, saka priekšsēdētājs vēlreiz, jūs esat visi saņēmuši darba kārtības projektu. Vai ir kas piebilstams vai sakāms par šo darba kārtības projektu? Vai varam to pieņemt? Izskatās, ka neviens neko nevēlas iebilst, tādēļ mēs varam pieņemt pirmo darba kārtības punktu, kas ir darba kārtības pieņemšana, un pārējām pie otrā, proti priekšsēdētājas paziņojumi. Vispirmām kārtām man būtu kas labs sakāms jums par sarunām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Proti viena no pavalstīm, Konektikuta, ir paziņojusi, ka tā ir atteikusies no nāves soda izpildes, un tā jau ir 17. ASV pavalsts, kur ir atteikusies no nāves soda izpildes un piemērošanas Amerikas Savienotajās valstīs, un piecu gadu laikā tā ir vienīgā. Tās guvernators Maloja kungs pagājušajā trešdienā parakstīja šo likumu, un likums stājas spēkā nekavējoties. Un tomēr tas nav ar atpakaļējošu datumu, tas stājās spēkā ar šo brīdi un attieksies uz visiem notiesātajiem nākotnē. Tātad e, nāves sots šajā pavalstī tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu, bet eh, tas attieksies, kā jau es teicu, tikai uz nākotnes tiesas spriedumiem. Vienlaicīgi es vēlētos jūs iepazīstināt arī ar eh, Dienvidu Sudānā notiekošo. Konflikts tur joprojām notiek un eskalē, un eh, tas īpaši aktuāls ir Dienvidu Sudānas pierobežas teritorijās. Uh, Dienvidu Kodafānas teritorijas ņuba kalnos eh, bēgļu skaits, kuri šobrīd eh, pārvietojas pāri robežai. Šobrīd ir pāri par 23 tūkstošiem bē bēgļu, kur atrodas Daīdas bēgļu nometnē. Un šobrīd jau ir skaidrs, ka tas var pārvērsties eh, drausminošā katastrofā, Vēl jau vairāk ņemot vairāk vērā to, ka šajā teritorijā drīz sāksies eh, sezonālās lietus gāzes, kuras var apgrūtināt pārtiks un citu nepieciešamo prešu piegādi. 2. maijā apvienotās nācijas ir pieņēmušas rezolūciju nosodot abas iesaistītās puses konflikta eskalācijā un visticamākais, ka sarunas turpināsies tuvāko divu nedēļu laikā. Vajadzētu apvienotās nācijas saka izveidot demarkācijas zonu pierobežas teritorijā un mēģināt konfliktu risināt mierīgā ceļā. Robežas starp šīm abām valstīm ir e, būtiskākais jautājums savstarpējo attiecību risināšanā. Treškārt. Es vēlētos jūs informēt par vēl vienu aspektu, vēl viens palestīnietis ir uzsācis bada streiku, un mūsu apakškomitejas priekšsēdētāji ir sazinājusies ar Kloda kungu, kas veido organizācijas kodolu, un tajā ir apvienojušies 110 deputāti no 27 dalību valstīm, un runiet par diviem palestīniešu ieslodzītajiem, kuri jau 72. dienu turpina bada streiku. Ja, š, ja viņi turpinās savu bada streiku, tad viņu dzīvības var būt apdraudētas. Neskatoties uz šiem diviem ieslodzītajiem, ir vairāk citu palestīniešu ieslodzītie, kuri jau ilgāku laiku ir pieteikuši bada streiku. Patiesībā pēdējo trīs nedēļu laikā 2000 citu ieslodzīto ir pieteikuši bada streiku. Uh, Šajā konfliktā parādās arī informācija par to, kādi ir ieslodzījuma apstākļi Palestīnā. Un situācija ir samērā dramatiska. Runa iet arī par apmeklētāju pārbaudēm, vēl bez tam apmeklētājiem netiek nodrošinātas eh, viņa pamatiesības. Viens piemērs, piemēram, apmeklēt, piemēram, ieslodzītajiem nav iespējas turpināt izglītību. Nākamais eh, pāriesim pie Jemenas. Mūsu delegācija attiecībām ar Jeve, Jemenu vada Lohbīlers kundze, un eh, trīs cilvēku delegācija vakar atgriezās no Jemenas. Un nākamajā mūsu apakškomitejas sēdē mēs dzirdēsim pilnu šī apmeklējuma pārskatu. Lohbīlens kundze mums pievienosies vēlāk un turpinās vadīt kā prieksēdētāju šo sēdi. Viņa nevarēja ierasties šodien deviņos, jo viņa vakar ļoti vēl ieradās no Jemenas. Bahreina. 29. aprīlī Gomes skundze ieradās Amamā, bet viņai nebija atļauts iziet cauri muitai, tātad viņai nebija iespējams ierasties šajā teritorijā. Viņai bija pieprasīts, kāpēc viņa vēlas ierasties šajā valstī, un viņai bija pieprasīts eh, konkrēti cilvēku saraksts, kuru viņa vēlējās apmeklēt šajā valstī. Viņa skaidri norādīja un pierādīja, ka viņa ir Eiropas, savi, Eiropas parlamenta deputāte, un tomēr ar Portugāles pasu viņai nebija iespējams ierasties šajā valstī. Gomes kundzei nebija iespējams sazināties ar Bahreinas ārlietu ministriju, un eh, viņa eh, vēlējās eh, sazināties ar Dānijas pilsoni, kurš dzīvo Bahreinā. Uh, bet eh, Gomes kundze paziņoja, ka viņa vēlas tikties ar Bahreinas varas iestādēm, un lai saņemtu informāciju par eh, Abdullahi veselības stāvokli, kurš ir viens no vadošajiem cilvēktiesību aktīvistiem un kurš šobrīd atrodas mūža ieslodzījumā par pagājušajā gadā organizētajiem demokrātiskajiem pasākumiem. Savas protesta akcijas viņš ir papildinājis arī ar bada streiku, kurš sākās pirms 82 dienām, bet, kā jau teicu, Bahreinas varas iestādes neizdeva Gomešas kundzei vīzu un apgalvoja, ka viņai ir jāatstāja šī valsts. Mēs esam uzrakstījuši Bahreinas vēstniekam nosodījumu vēstuli un arī Eiropas parlaments par šo pašu jautājumu vēlas griezties pie Bahreinas varas iestādēm. Es vēlētos piebilst, ka Alka, Alkavai kungu apmeklēja arī BBC televīzijas komanda, apmeklējot viņu kara hospitālī, militārajā hospitālī, un Alhavajas kungs apgalvoja, ka ārstēšana slimnīcā ir veiksmīga, vienīgais um, Viņš apgalvoja, ka viņš tiek piespiedu kārtā ēdināts, bet eh, slimnīcas varas iestādes to noliedza. Un eh, tiesneša kolēģija ir nolēmusi, ka viņa lieta un 19 citu disidentu lieta to nevajadzētu izskatīt militārajā kara tiesā, bet to vajadzētu izskatīt civil kārtībā. Un tagad uh, uzklausīsim pēdējo notikumu at attīstību. Pagājušajā biroja sēdē prieksēdētājs kundze apgalvoja, ka Maskavā tiks organizēta uzklausīšana, kuru vadīs Maskavas Duma par cilvēktiesību pārkāpumiem apvienotajās Eiropas Savienībā. Un pagājušajā nedēļā priekšsēdētājs kundze saņēma uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Lohbīlens kundze atteicās no šī uzaicinājuma, taču vienlaicīgi arī Broka kungs ir saņēmis līdzīgas dabas uzaicinājumu, un pēc man zināmā viņš atbildēs uz šo uzaicinājumu un iepazīstinās Eiropas Savienības delegācijas priekšsēdētāju Maskavā ar saviem viedokļiem. Tagad par Birmu. Pēdējās Birmā notikušās vēlēšanas, kuras notika aprīlī, un e, ņemot vērā notikuma attīstību pirms tam, proti nebija skaidrs, vai Aung San Suu Kyi un viņas pārstāvētā partija varēs iekļūt parlamentā vai ne, kā arī to, vai vajadzētu izpildīt konstitucionālās tiesības Ņemot vērā visu Birmā notiekošo, mēs šobrīd varam droši apgalvot, ka mēs varam būt pārliecināti, ka jaunie parlamenta deputāti stāsies pie savu pienākumu pildīšanas, kad tas būs paredzēts konstitūcijā. Konstitūcija, kura līdz šim ir bijusi samērā pretrunīgi vērtēta vismaz mūsu apakškomitejā, uh, mm, turpinās darboties, bet mums, protams, ir sīki jāseko līdzi Birmas notikuma attīstībai. Pret Birmu ir noteikts arī ieroču embargo, un Eiropas Savienība vēlas atvērt pārstāvniecību Birmā, kas mums tādējādi dos iespēju sīkāk sekot līdz politiskajai notikuma attīstībai šajā valstī. Vēl bez tam Saharova balvas ieguvējam bija iespēja. Sakarau balvas ieguvējai bija iespēja piedalīties šajās vēlēšanās, un tas varbūt nenozīmē, ka Birmā šobrīd valda demokrātisks režīms, un tomēr tas ir signāls, ka viņas pārstāvētā politiskā partija mēģina šo valstu virzīt uz demokrātisku ceļu. Tagad par Ķīnu. Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļi ir ziņojuši par Čengvan Čenga izlaušanos no mājas aresta, un tas, ka viņš ir radis patvērumu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā Pekinā, pierāda to, ka mēs joprojām iestājāmies par cilvēktiesību īstenošanu Ķīnā un ka tas ir ārkārtīgi būtisks starptautiskajām attiecībām. Mūsu parlaments ir izskatījis šo lietu jau kopš 2006. gada, kad eh, viņam piesprieda četru gadu cietumsodu. Pēc tam Eiropas parlaments ir sakojis līdzi notikuma attīstībai, tajā skaitā arī pieņemot veselu virkli rezolūciju, kas nosodīja Ķīnas rīcību. Šo gadu laikā kad eh, Čena kungs atradās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā, viņa sākotnējā doma bija palikt Ķīnā. Un eh, vienīgais, ko viņš pieprasīja, lai tiktu respektēts viņa tiesības un nodrošinātas brīvības. Taču vienlaicīgi viņš lūdza, lai viņam ļautu atstāt Ķīnu vienā lidmašīnā ar Amerikas Savienoto Valstu sekretāru Klintonu skundzi. Viņš vēlējās eh, atstāt Ķīnu kā students, kurš vēlējās turpināt eh, studijas Amerikas Savienotajās valstīs. Bet eh, Ķīnas varas iestādes uzskatīja, ka tam ir nepieciešami ceļošanas dokumenti un ka tiešām ceļošanas dokumentu izsniegšanai iemesls studijas būtu pietiekams. Bet Čenakungs uzstāsies arī Amerikas Savienoto Valstu kongresa uzklausīšanā par Ķīnu, bet patiesībā jautājums, kurš paliek neatbildēts, ir sekojošs. Eiropas parlaments un Lēdija Aštona, ko mēs vēlamies darīt šādā situācijā? Ko mēs vēlamies darīt, lai palīdzētu šim samērā īpašajam Ķīnas disidentam? Vai mēs vēlamies mm, izveidot savu veidu procedūru, ko darīt ar Ķīnas disidentiem, kas meklē patvērumu dažādās eh, vēstniecībās. Šobrīd eh, viņš gaida situācijas atrisinājumu, bet eh, daži no viņa kolēģiem, kuri joprojām palika Ķīnā un netika tika un nevarēja izrauties no tās, viņa liktenis ir nezināms. Ņemot vērā viņam piešķirto garo cietumsodu, tad eh, mūsuprāt ir pienācis pēdējais laiks pieprasīt, lai Čanga kungs un viņa ģimene, lai viņiem tiktu nodrošināts pamatiesības. Vienlaicīgi policija ir pieprasījusi, lai 2008. gada Saharova balvas ieguvējs un viņa radinieki, lai viņiem būtu īstenots adekvāts pamatiesības. Tas arī bija viss priekšsēdētājas paziņojums sadaļā, un tagad es vēlētos ierosināt, lai mēs pārējām pie pāra nākamā darba kārtības punkta numur 3, kas ir viedokļa apmaiņa ar ANO īpašo referentu migrantu cilvēktiesību jautājumos un ar Frontex izpildirektoru vietnieku par ES migrācijas politiku attiecībā uz kaimiņu valstīm un par migrācijas plūsmu pārvaldību pie ES ārējām robežām. Runājot par migranti, atcerieties, ka migrācija ir ārkārtīgi delikāts jautājums, īpaši uh, es kaimiņu attiecību politikas kontekstā un arī migrācijas plūsmu pārvaldības eh, kontekstā pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Es domāju, ka to varēja ļoti labi redzēt notikumos, kas risinājās Arābu pavasara laikā un eh, laikā, kad eh, vidusjūrā bija krīzes situācija. Mums vajadzēja tikt galā ar šiem notikumiem, kā arī ar notikumiem pie Turcijas un Grieķijas robežas. Profesors Benderis pagājušajā gadā veica pētījumu par migrācijas politiku un cilvēktiesībām Eiropas Savienības austrumu un dienvidu kaimiņu attiecību politikā. Šis pētījums tika prezentēts pagājušā gada jūnijā, un tas izraisīja ļoti kaismīgas diskusijas. Saskaņā ar šo pētījumu ir zināmas bāžas par to, kā Eiropa vāda šo konkrēto migrācijas politiku. Bez šaubām Eiropas kopējai politikai ir bijusi pozitīva ietekme uz nacionālajām pieejām attiecībā uz migrāciju, tomēr atbilde nevienmēr ir bijusi pozitīva attiecībā uz migrantu tiesību ievērošanu. Visas uh, Eiropas Savienības dalību valstis un kandidātu valstis uh, ir uh, panākuši zinām po progresu migrācijas politikas uzlabošanā gan, uh, regula, gan likumīgajā, gan nelikumīgajā migrācijā. Migranti un bēgļi joprojām tiek uzskatīti par vienu visneaizsargātākajām grupām, jo uh, Viņa cilvēktiesības tiek regulāri pārkāptas. Migrantiem nav iespēja izmantot savas tiesības un meklēt uh, juridisku aizsardzību. No dažādiem avotiem mēs dzirdam informāciju par to, kā migrantu tiesības uh, tiek uh, ļaunprātīgi izmantots, un to mēs redzam savos TV ekrānos gandrīz ikdienu. Jūsu dokumentu mapē jūs atradīsiet eh, šī pētījuma kopsavilkumu, kur skatīt arī jautājumu par es divpusējo finanšu sadarbību, politisko sadarbību un tām līdzīgi. Sais, saikne starp migrācijas ārējo un iekšējo politiku rāda bāžas, liek uzdot jautājumus un paust bāžas Ir vērts pieminēt, ka pirms gada mēs sagatavojām atzinumu, tas notika AFET komitejā pēc Lībe komitejas lūguma. Tas bija atzinums par e, jauno regulu par Eiropas eh, aģentūras izveidi sadarbības eh, koordinēšanai pie Eiropas ārējām robežām. Tā bija Frontex aģentūra, un tā tieši darbojās uh, migrācijas politikas ārējo un iekšējo aspektu koordinācijām. Šajā atzinumā mēs uh, no cilvēktiesību perspektīvas vērtējām Frontex pilnvaru paplašināšanu kā bāžas raisošu un uh, aicinājām ieviest uzraudzību par uh, nolīgumiem, ko Frontex slēdz ar trešajām valstīm. Šodien Mēs esam ielūguši ciemiņus, un uh, sanāksmes sākumā es jau to pieminēju. Gribēju viņiem briesmīgi, uh, sirsnīgi pateikties, gribēju pateikties uh, Krepuka kungam, kurš ir ANO īpašais referents migrāntu cilvēktiesību jautājumos. Liels paldies, uh, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. Przede wszystkim tym aspektem euro śródziemnomorskim. Mūsu viesis šobrīd risina vidusjūras reģiona jautājums. Un viņš eh, mēģina rast atbildes uz eh, jautājumiem par migrācijas plūsmu pārvaldību pie ES ārējām robežām. Šis eh, darbs vainagosies ar ziņojumu, kuru viņš prezentēs ANO cilvēktiesību padomē 2012. gada jūnijā vēlreiz laipni aicināti. Domāju, ka jūs runāsiet par uh, savas misijas uh, mērķiem un aptvērumu, kā arī minēsiet izaicinājums, ar kādiem saskaras ES migrācijas politikas jautājumos vidus jūras reģionā. Šie izaicinājumi ir uh, ļoti būtiski, īpaši ņemot vērā uh, ārābu pavasara notikumus un gribēju sveikt arī Fernandesa kungu, kurš ir Frontex izpildirektors un kurš arī ir pieņēmis mūsu ielūgumu. Aras kungs uh, pastāstīs par jaunāko attīstību Frontex, īpaši ņemot uh, vērā aģentūras uh, pienākumus, bet īpaši koncentrējoties uz migrantu uh, cilvēktiesību ievērošanu. Diskusijas laikā dosim vārdu arī Eiropas komisijas un Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvjiem. Un uh, dzirdēju, ka arī pārstāvs no DJ Home ir klāts šajā sanāksmē. Esmu pārliecināts, ka jūs tiksiet apbērti ar jautājumiem un attiecīgajā laikā varēsiet arī izteikties, bet tagad bez liekas kavēšanās gribētu dot vārdu Krevo kungam. E, osób migrujących. ANO īpašajam referentam cilvēktiesību jautājumos. Došu jums e, vārdu. Un jau iepriekš gribēju jūs informēt, ka mums ir zināmi laika ierobežojumi. Ja jūs varētu iekļauties astoņās minūtēs, es būtu ārkārtīgi pateicīgs vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies priekšsādātājiem. Labrīt visiem. Es vēlētos uh, pastāstīt no sākuma par savu mandātu, pēc tam par savu misiju un ieskicēt izaicinājumus, kurus es redzu šīs misijas sākumā. Īpašie referenti ir neatkarīgi eksperti, kuras ieceļ cilvēktiesību padome uz trim gadiem. Šo mandātu ir iespējams atjaunot, un mans mandāts ir globāls. Tā uzdevums ir izpētīt uh, migrantu cilvēktiesību situāciju pasaulē. Es uh, ik gadu sagatavoju divus tematiskos ziņojumus, un man tiek prasīts veikt divas valstu misijas gadā. Tāda ir mana galvenie pienākuma Bet, protams, es daru arī citas lietas, atbald, atbildes paziņojumiem, sazinos ar eh, valstīm, jautājumos, kas raisa bāžas atsevišķās lietās, eh, ir jautājumi par likumiem, regulām tā tālāk. Es strādāju ANO augstā cilvēktiesība pārstāv birojā, bet uh, man alga netiek izmaksāta no ANO budžeta. Mana misija ir uzraudzīt uh, cilvēktiesību situāciju starp migrantiem pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Pagājušā gada decembrī es biju Albānijā, kur es redzēju, kā notiek ar ES sadarbību ar šo valstu. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Un šogad, uh, pēc tam, kad biju guvis šo pieredzi un balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem, es izlēmu izpētīt uh, ES robežas jo es ir globāls spēlētājs. Tā ir cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma bāka pasaulē. Uz šo reģionu pieaug migrācijas plūsmas, tām tiek pievērsta liela politiska uzmanība, un par nelaimi palielinās arī ziņojums skaits par cilvēktiesību pārkāpumiem pie ārējām robežām. Šobrīd, šonedēļ es apmeklēju Eiropas Savienības institūcijas Briselē, pirms divām nedēļām biju Vīnē, un mēs esam lūguši un saņēmuši atļauju doties uz Tunisiju jūnijā. Mēs eh, gaidām atbildes no Turcijas, eh, kas arī ir plānots, kur arī plānots apmeklēt jūnijā. Un rudenī mēs dosimies uz Itāliju un cerams arī uz Grieķiju, arī rudenī. Uh, Galveno uzmanību es pievērsīšu Grieķijas-Turcijas robežai un Itālijas-Tunisijas robežai, kas kalpos kā piemēri ES ārējām robežām. Mūsu ziņojums cilvēktiesību padomē eh, tiks prezentēts 2013. gada jūnijā un domāju, ka tas uh, tiks uh, prezentēts arī Eiropas institūcijām Briselē. Uh, Mēs a, regulāri saņemam ziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem starp migrantiem, kas ir a, tuvu pie Eiropas Savienības robežām vai tās jau ir šķērsojuši. Un atsevišķos gadījumos a, migranti vidusjūras reģionā pat ir gājuši bojā, šķērsojot robežu. Mēs dzirdam arī par cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, fizisku izrēķināšanos no robežsargu puses, tāda problēma pastāv, nehumānas aizturēšanas eh, apstākļus, etc. Eh, pieejas trūkuma attiecīgām procedūrām un tam līdzīgi. Daži no šiem pārkāpumiem notiek Eiropas Savienības teritorijā, un tos ir vieglāk uzraudzīt. Ir vieglāk uh, iegūt par tiem atskaitas, jo Eiropas Savienībā ir mehānismi, kas ļauj saukt pie atbildības vainīgās personas. Tomēr eh, tas, kas notiek ārpus uh, sa Eiropas Savienības vai netā no robežām, ir visuztraucošākais. Piemēram, Turcijā un Tunisijā es eh, pētīšu tieši šo problēmu. Abās uh, valstīs nesen uh, daudzi cilvēki, kas nav šo valstu piedarīgie, ir mēģinājuši šķērsot Eiropas Savienības robežu Tunisijā pārsvarā no valstīm, kas ir dien uz dienvidiem no Sahāras, Turcijā, no austrumiem, un uh, gribēju papētīt, kā finan piena finansējums var palīdzēt uzlabot uh, šo migrantu situāciju. Un to ir iespējams izdarīt uh, dažādos veidos, sasaistot uh, attīstības palīdzību ar robežu uzraudzības pasākumiem kaimiņu valstis var tikt mudinātas uh, uzraudzīt uh, cilvēktiesību pārkāpumus. Ja Eiropas Savienība ar savu finansējumu aktīvi veicina migrantu aizturēšanu, tad uh, arī te ir jārunā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Eiropas Savienība var spēlēt arī pozitīvu lomu, atbalstot uh, trešo valstu institūcijas, nevaltiskās organizācijas, īpaši runājot par migrantiem un migrācijas plūsmu pārvaldību. Jautājums ir tāds, uh, kā izveidot robežu pārvaldības modeli, kas atbilstu cilvēktiesību pieejai. Ļoti bieži Eiropas, Savienībos, uh, ir, ir, Eiropas Savienības dokumentos ir iekļauts atsaucis uz patvērumu sistēmu un patvērumu sistēmu stiprināšanu kaimiņu valstīs. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas tiktu izdarīts, un domāju, ka Eiropas Savienība šajā jautājumā spēlē ļoti pozitīvu lomu. Tomēr uh, patvērums skar tikai nelielu daļu migrantu, kas uh, šķērso trešās valstis ceļā uz ES, un Tas nav pietiekams mehānisms, lai atrisinātu migrācijas plūsmas. Migrantiem nav vajadzīga šāda veida aizsardzība, viņiem ir nepieciešama citāda veida aizsardzība. Migranti starptautiskajās eh, cilvēktiesībās bauda tādas pašas tiesības kā visi klātesošie, kas šajā zālē, ieskaitot tiesības vēlēt un eh, tikt ievēlētiem, kā arī uzturēties eh, zināmās teritorijās un starptautiskās cilvēktiesības visiem pārēdz vienādas ierobežojumus. Cilvēktiesības attiecās arī uz šiem cilvēkiem humānu iemeslu dēļ. Tas ir būtisks faktors. Tiek pieminēts tas, ka robežu sārgi iebiedē robežsargus, robežsargi iebiedē migrantus un izskan viedokļi, ka aizturēšanai vienmēr būtu jābūt ārkārtas pasākumam, pēdējiem pasākumam. Ļoti bieži migranti tiek aizturēti uz ilgu laika periodu, mēnešiem ilgi, gadiem ilgi. Arī aizturēšanas apstākļi nav pārāk labi. Ļoti bieži migrācijas procesos pasaulē tiek aizturēti bērni, un to mēs redzam gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tiek aizturētas vesels ģimenes. Problemātiska ir eh, pieeja tulkiem, juristiem, procedūrām, un arī nevienmēr ir pieejamas pārsūdzības eh, procedūras arī nelikumīgo migrantu ekonomiskās un sociālās tiesības pieeja skolām, veselības aprūpē, pārtikai, mājoklim un darbam. How are, how are applied the labor protections? Attiecībā uz migrantiem netiek ievēroti arī darba aizsardzības pasākumi, kam būtu jātiek piemērotiem visiem. Izaicinājumi, ar kuriem Eiropas Savienībai nāksies saskarties tuvākajā nākotnē, ir uh, centralizētas uh, pieejas pieņemšana attiecībā uz migrācijas plūsmu pārvaldību, uzlabot eh, migra, attieksmi pret migrantiem visos līmeņos, eh, gan Eiropas Savienības eh, politikās, gan teritorijā, bet arī Eiropas Savienības sadarbībā ar kaimiņu valstīm un sadarbības politikā ar kaimiņu valstīm. Tā ir augsti jāvērtē cilvēktiesības un jāpadara tās par politikas īstenošanas centrālo elementu. Ir jānodrošina, ka uh, šis jautājums netiek atbīdīts malā, un eh, migranti tiek izstumti ārpus Savienības robežām, sakot, ka tā nav mūsu problēma. Jānodrošina, ka mūsu politika ar kaimiņu attiecībām par prioritāti izvirza migrācijas jautājumus. Paldies! <clears throat> Zā. Liels paldies! Mēs Lielas paldies eh, par šo prezentāciju, un tagad došu astoņas minūtes eh, vārdu Gilam Arias Fernandesam. Došu jums vārdu. Paldies par Frontex uzaicināšanu uz šo sanāksmi. Es esmu piešķīra savai prezentācijai tādu struktūru, sadalīs to vairākās daļās. Pirmajā runāšu par to, kas notika pirms 2011. gadā tika pieņemti jaunie noteikumi Frontex, tad pastāstīšu, kā mums veicas ar šo noteikumu ieviešanu. Un izteikšu prognozes par 2012. gadu un stāstīšu par mūsu sadarbību ar aģentūrām un arī ar dažādām valstīm. Sākšu ar pirmo daļu. Tās zināms, ka pamattiesības veido pamatprincipu Eiropas Savienībā. Un 2005. gadā mēs sākām izstrādāt. Tā sākām strādāt pie jaunās regulas, kas tika pieņemta 2011. gadā. 2011. gada martā tika izstrādāta stratēģija, to izstrādāja uh, komiteja, iesaistot ārējās sadarbības partnerus. Uh, pamatiesību aģentūra piedalījās arī un citas. Tāpat piedalījās Eiropas komisijas pārstāvji un daudz dalību valstu pārstāvji. Frontex, kā zināms, uzskata, ka pamatiesību attīstība ir nepieciešama arī jebkurā uh, uh, robežu pārvaldības posmā. To ir nepieciešams, tās ir nepieciešams stingri ievērot. Mūsu rīcības plāns tika pieņemts 2011. gada septembrī, un šajā rīcības plānā ir 20 dažādas aktivitātes, proti kā Frontex grasās stratēģiju īstenot, iesaistot ārējos partnerus. Uh, Mēs galvenokārt tagad es pastāstīšu par mūsu darbu, ikdienas darbu, par analīzi, ko mēs veicam, un stāstīšu arī par to, kā cenšamies uzlabot savu kapacitāti un kādas ir mūsu aktivitātes, lai uzlabotu komunikāciju un sadarbību pie ārējām robežām. Uh, Tāpat gribu teikt arī dažus vārdus par tā saucamo ētikas vai rīcības kodeksu. Un tas attiecas un ir jāievēro visiem, kas vispār strādā, piedalās Frontex aktivitātēs. Ir runa arī par to, kāds sots var būt, ja cilvēks neievēro šo rīcības kodeksu, viņu var atlaist no viņa pienākumu pildīšanas. Tātad mēs turpinām joprojām tad īstenot mūsu jauno Frontex regulu arī attiecībā uz rīcības kodeksa pilnīgu ieviešanu. Tāpat mums ir tā saucamās apvienotās vai jauktās atbalsta grupas, kurās iesaistās bijušie Frontex eh, darbinieki vai sadarbības partneri. Un mēs izmantojam ekspertus, piesaistām robežu apsardzes darbiniekus no dalību valstīm un Uh, izmantojam profilēšanu saskaņā ar metodiku, kas ir izstrādāta Frontex. Frontex piedāvās apmācību saviem darbiniekiem sevišķi attiecībā uz dažādiem startautiskiem uh, tiesību aktiem un centrā liekot pamattiesību ievērošanu. Otrais par 2012. gadu, otrā daļa manā prezentācijā. Gribu pieminēt pamattiesību konsultatīvo fórumu. 20, pants ar numuru 26a nosaka, ka ir jāizveido šāds fórums un jāieceļ arī pamattiesību tā saucamais virsnieks. Esam izveidojuši konsultatīvo komiteju, kurā piedalās kurā piedalās valdes pārstāvi un arī dalību valstu pārstāvi. Esam iesaistījuši arī sadarbības partnerus, kā piemēram pamatiesību aģentūru un citus. Šī uh, konsultatīvā komiteja palīdz Frontexam uh, sagatavoties lēmumu pieņemšanai attiecībā uz to, kā ieviest iepriekš minēto pantu, kā to realizēt. Un mēs turpināsim konsultācijas attiecībā uz pamatiesību uh, stratēģijas īstenošanu un rīcības kodeksa ieviešanu konsultatīvajā formā pirmajā grupā piedalīsies pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, tie veidos vairākumu, tie būs 9 no 15 šajā grupā. Otrajā grupā piedalīsies starptautiskās organizācijas un Eiropas Savienības aģentūras, kas strādā ar pamattiesībām. Un tas šis Uh, grupas sastāvs arī ir noteikts regulā. Un trešajā piedalīsies IOM startautisko un vairāku ļoti nozīmīgu startautisko organizāciju pārstāvju piedalīsies, kas arī darbojas pamatiesību un cilvēktiesību uzraudzības sfērām. Regulā ir arī noteikts, ka ir jāieceļ tā saucamais pamatiesību uh, virsnieks, kuram ir attiecīgi noteikti pienākumi un pienākums arī atskaitīties par savu darbu. Esam iecerējuši pabeigt šo tad, iecelšanas procedūru šī gada septembrī. Uh, un domājam vai ceram, ka šis cilvēks, vai tas būs viņš vai viņa, 2012. gada rudenī varēs sākt strādāt. Konsultatīvais fórums izstrādās stratēģiskos ieteikumus gan ģenerālsekretāram, gan arī konsultatīvajam fórumam. Runājot par pamatiesību pārkāpumiem, tad šeit jaunā eh, regula uh, paredz ļoti rūpīgu situācijas izvērtēšanu tieši no pamatiesību ievērošanas viedokļa un operāciju dažādu pilotu projektu vai operāciju vai citu aktivitāšu laikā tieks uzraudzīta pamatiesību uh, ievērošanas situācija un veikti attiecīgi soļi, ieskaitot arī šīs rīcības pārtraukšanu, ja situācija izrādās um, draudīga attiecībā uz cilvēktiesībām. Mēs esam ļoti labi līdz šim sadarbojušies ar UNCHR um, pārstāvjiem un mūsu mērķis ir turpināt izglītot darbiniekus tieši šajā sektorā. Runājot ar pamatiesību aģentūru, uh, tad šeit Frontex sniedz palīdzību, konsultācijas šai aģentūrai, piedāvā savu ekspertu zināšanas un mēs piedāvājam arī loģistikas un komunikatīvo tādu kā atbalstu aģentūrai. Mēs apmaināmies ar labāko praksi, izdodam par to rokas grāmatas un pamatiesību aģentūra uh, arī. Um, Tad mums notiek mijiedarbība mūsu sadarbībā un cilvēku apmācībā. Kopš 2011. gada mēs ļoti aktīvi iesaistāmies uh, tādu kopēju sanāksmi organizēšanā. un esam arī iecerējuši virkni aktivitāšu šajā gadā. Un noslēgumā, runājot par sadarbību ar trešajām valstīm, mūsu galvenie mērķi ir padarīt līdzšinējo divpusējo sadarbību ar pierobežas valstīm intensīvāku attiecībā uz migrācijas pāraudzību, un mēs gribam uzlabot mūsu sadarbību saskaņā ar pamatiesību hartas principiem. Pamatiesības vienmēr ir pelnījušas īpašu uzmanību, un tas ir ļoti nozīmīgi, cenšoties nodrošināt robežu pārvaldību, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem. no 2012. gada marta mēs esam sadarbojušies ar 16 valstīm un ar virkni aģentūru un gatavojamies uzsākt sadarbību ar deviņām papildus tād, jaunām dalību valstīm. Tas būtu šobrīd viss. Lielas paldies! Arijas Fernandes kungs. Un tagad gribētu atklāt uh, diskusiju kārtu. Došu vārdu Lokmilleres kundzei, mūsu apakškomitejas uh, līdzpriekšstādātāji. Atvainojiet, ka es ierados ar nokavēšanos, bet es uzklausīju jūsu prezentācijas. Man ir uh, daži jautājumi Krepo kungam un arī daži jautājumi Marijas kungam. Dažkārt uh, atsevišķās valstīs, ieskaitot arī manu valsti, Vācija pavīda uh, politiska ideja, lai palīdzētu migrantiem vai lai aiz, uh, ka ir nepieciešams uh, tos aizsargāt no riskiem, lai viņi, ka, kas ierodas Eiropas Savienības valstīs, izveidot tā saukto uzņemšanas centru pat vēl Magrebas pusē. Vai šāda ideja ir izstrādāta, un ja tā ir, vai jūs šādu domu atbalstītu? Jo tiek argumentēts, ka tādā gadījumā viņiem nenāktu saskarties ar cilvēktiesību pārkāpumiem vai apdraudējumu viņu dzīvībai, saskaroties ar kriminālām organizācijām, kas nodarbojas ar uh, migrantu pārvedājumiem. Vai jūs uh, sakojat situācijai Eiropas Savienības, uh, situācijai uz Eiropas Savienības ārējām robežām, piemēram, pie robežas uz Ukrainu? Daudzas uh, es valstis ratificējušas konvenciju par migrantu un viņu ģimeņu tiesībām. Vai jūsu darbā šī konvencija ir lietderīga vai arī vienkārši tas ir kas tāds, kas. Uh, ir ratificēts, bet neviens to neievēro. Un tad jautājums jums abiem. Mēs dzirdējām Eiropas cilvēktiesību tiesas atzinumu lietā Krisis pret Itāliju, kurā tika sniegts garš paskaidrojums par to, ka neviena vieta pasaulē, arī vidas jūras atklātie ūdeņi nav vieta, kur uh, nav spēkā cilvēktiesības vai jūs bijāt uh, pateicīgi tiesai par uh, šādu spriedumu? Jo tad, kad mēs uh, gatavojām atzinumu par Frontex nākotnes mandātu, mēs vienmēr domājām par principu, ka atsevišķi likumi šajās vietās nav spēkā, un tagad gribētu zināt, kā šis nolēmums ietekmē jūsu darbu. Arī es, kungs, jūs sacījāt, ka Tā kā Frontex uzsāka savu darbu 2005. gadā, jūs uzskatījāt uh, par cilvēktiesības par būtisku jūsu darba daļu. Un Frontex direktors, kad viņš uh, uzstājās parlamentā iepriekšējā sasākuma laikā, sacīja, ka nevar atbildēt uz jautājumiem par cilvēktiesībām, ja Frontexam nav mandāta to tās aizsargāt. Uh, Pašlaik uh, ir jauns mandāts, bet tad, ja parādās uh, lietas, kurās ir redzamas, cil, redzam cilvēktiesību pārkāpumi, ko ir veicis Frontex, kā jūs risinat šo situāciju? Ja jūs sacījāt, ka pašlaik jums ir uh, kontaktiesa, bet uh, vai tas bija spēkā arī pirms 2011. gada? Un atklāt sakot, pēdējais uh, sakāmais man ir vairāk kā komentārs. Vai jūs uzskatāt, ka līdz 2012. gada beigām izdosies aizpildīt uh, cilvēktiesību pārstāvja vietu, jo Eiropas parlaments vēlējās neatkarīgu cilvēktiesību pārstāvi un to ieceļ valde, kurai tas atskaitās. Uh, Vai jūs varat pastāstīt, kāpēc eh, tas ir prasījis tik ilgu laiku? Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. E, e, Lielas paldies. Paldies eh, priekšsādātājs, vietniec. Redzu, ka Kēlers kundze ir logas vārdu. Lielas paldies. Arī man ir jautājumi abiem viesiem. Eh, Krepā kungs, es nezinu, vai jūs esat dzirdējis par Eiropas komisijas plāniem izveidot Eurosur, Eiropas robežu uzraudzības sistēmu, kurā ir vairāk komponenti, ieskaitot koordināciju dalību valstīs, eh, Eiropas Savienības līmenī, kā arī divpusējs nolīgums ar trešajām valstīm, īpaši Tunisiju, Libiju un citām. Faktiski visā vidus jūras reģiona dienvidu daļā. Un tur ir iekļauts arī komponents, eh, kas attiec uz robežu uzraudzību, īpaši robežas eh, vidus jūrā, izmantojot daudz tehnisku līdzekļu. Frontex un dalību valstis ievēros eh, situāciju, ka no Lībijas, piemēram, ir devušās ceļā aizdomīgas laivas un varēs lūgt robežu sargiem šīs laivas aizturēt. Vai varētu šāda tik pārkāpta iespēja izbraukt no savas valsts, kā arī no reformā princips. Kā jūs eh, komentējat šādus eh, divpusējus nolīgumus? Mēs zinām, ka Itālijai un Lībijai šāds līgums bija iepriekš, un tajā galvenā uzmanība nebija vērsta uz cilvēktiesībām. Un Fernandes kungam es eh, gribēju sacīt, ka piekrītu iepriekšējās runātājs jautājumam. Uh, vēlos to atkārtot. Kāpēc uh, bija nepieciešams tik ilgs laiks, lai nodibi, iedibinātu tādu amatu kā cilvēktiesību pārstāvis? Tas ir prasījis gandrīz gādu, un uh, šis darbs joprojām nav pabeigts. Gribēju zināt, kāpēc tas ir prasījis tik ilgu laiku. Tas pats attiecās arī uz uh, konsultīvo padomu nevajadzētu būt uh, lielām problēmām izveidot struktūru, kas vienkārši jūs konsultētu. Gribēju jautāt, vai arī jūs uh, strādājat pie kritērijiem, konkrētiem apstākļiem, kad uh, aktivitāte var tikt pārtraukta, ja šie kritēriji ir izpildīti. Pirms uh, vairākiem mēnešiem Libe komitejā mēs uzklausījām Frontex uh, direktoru. Uh, Mēs eh, no viņa dzirdējām, ka šis process prasīs pusgādu, un mēs vēl neesam šo darbu pabeiguši. Ko jūs domājat par pašreizējiem cilvēktiesību pārkāpumiem? Mēs visi zinām, ka tādi uz Grieķijas, Turcijas robežas notiek, tas ir arī pienācīgi dokumentēts, bet tā vietā, lai tur tiktu pārtrauktas Frontex operācijas, jūs vienkārši uh, vērtējat uh, kritērijus. Cilvēktiesību pārkāpumi tur notiek eh, nepārtraukti, un tie ir pietiekami smagi. Un kāpēc tas prasa tik ilgu laiku? Ko jūs eh, dārāt situācijās, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības, eh, ja jums nav gatavs jūsu kritērija plāns? Un kāda ir realitāte? Vai jūs joprojām strādājat pie šī teorētiskā plāna? Paldies! Činkuja Barzo! Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlētos uh, uzdot jautājumus vai uzstāties? Man ir jautājums. Nezinu, vai tas ir uh, atbilstošs jautājums, bet uzklāsot abus viesus, es uh, gribēju zināt, vai jūs pārstāvat divas puses, kas uh, pēc savas eh, dabas, pēc sava rakstura ir pretrunā vienotrai. Un kad es eh, dzirdu par to, ka aktīvi darbojas Frontex, es domāju, ak tā, mēs eh, varam teikt, ka tā ir preventīva vai represīva organizācija, kura aizstāv Eiropas cietoksni no cilvēkiem, kas mēģina šeit ierasties un kurus uh, citādi nav iespējams apturēt, uh, kā tikai ar policijas spēkiem vai citiem represīviem pasākumiem. Krepalkungs, klausoties jūsos, man bija ļoti patīkami dzirdēt, ka jūs joprojām uh, pastāvat uz to, ka migrantiem ir tādas pašas cilvēktiesības kā citiem, bet mēs redzam šīs uh, nometnes un uh, praksē situācija nav tik uh, laba, kā jūs to atspoguļojat. Migranti ir izmisumā un šķiet, ka šī izmisuma situācija tikai pieauga. Gribēju zināt, kā jūs uh, eh, sāradzat uh, eh, savas uh, funkcijas, kā jūs vērtējat jūs savstarpējo sadarbību. Man bija interesanti jūs abus uzklausīt šajā apakškomitejā, bet gribēju zināt, vai jūs sadarbojaties un mēģinat atrast kādu kopsaucēju šīm divām pieejām starp migrantu un bēgļu situāciju pasaulē. Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Man šķiet, ka neviens vairs nav lūdzis vārdu. Un tādā gadījumā teikšu, ka es arī augsti vērtēju to, ka mēs uh, esam sarīkojuši sanāksmi, kas ir veltīta migrantu cilvēktiesībām. Šīs sanāksmes laikā mēs no vienas puses uzklausījām tādas organizācijas pārstāvi, kas nodarbojas ar migrantu cilvēktiesībām, un no otras puses Eiropas aģentūras pārstāvi, kura pārziņa ir šo tiesību un pienākumu ievērošana, kas ir saistītas ar mūsu ārējo robežu. To um, presiju migrāciju, nav? No? Šī situācija ir īpaši asa arābu pavasara notikuma kontekstā, kas palielināja migrācijas plūsmu no tām valstīm, kur risinājās arābu pavasara notikumi Āfrikas ziemeļdaļā, kā arī no citām valstīm. Citi migranti izmantoja šo iespēju, šo situāciju, lai mēģinātu nokļūt Eiropā caur tām valstīm, kuru iekšējā situācija bija sarežģīta un haotiska. Cilvēki, kas devās uz Eiropu, piemēram, no Lībijas, piedzīvoja īpaši dramatiskus apstākļus, un tāpēc un šķiet, ka šeit mēs strādājam nepārāk adekvātā situācijā, kas mums ļauj uh, iegūt pārskatu par uh, situāciju. No nu, plašsaziņas līdzekļiem mēs esam dzirdējuši daudz informācijas, bet uh, tās uh, nebija pārāk īpaši, pārāk populāras programmas tika demonstrētas vēlā naktī vai agri no rīta. Tām nebija labi reitingi, bet tās raksturoja migrantu situāciju, piemēram, tādās valstīs kā Grieķija. Un to pavada arī sarežģīta finansiālā situācija, kas liek šķēršļus un rada ierobežojumus šīm valstīm, kam ir Eiropas saimnības ārējā robeža. Šīs problēmas ir saistītas ar bēgļu un migrantu centru finansējumu nodrošināšanu. Izklausās, ka Cilvēktiesību jautājums attiecībās ar Eiropas kaimiņu valstīm un vidusjūras reģionu valstīm ir īpaši būtisks vēl jau vairāk pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Gribēju pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka Stokholmas programmā ir noteikts, ka Eiropas Savienības padomi aicina Eiropas institūcijas izstrādāt rīcības plānu attiecībā uz cilvēktiesībām Eiropas Savienības ārējā politikā un gribēja izmantot šo iespēju, lai pajautātu padomas pārstāvim par situāciju saistībā ar šī rīcības plāna izstrādi. Un, protams, ka rīcības plāns nav visaptveroša politika, bet gribēju zināt, vai ir nepieciešami risinājumi, kas uh, palīdzētu īstenot šādu programmu. Gribēju izmantot šo iespēju un uzdot uh, Arijas Fernandes kungam šādu jautājumu. Mana pieredze, ka Eiropas lietu komitejas uh, priekšsādātājiem Polijā rāda, ka Frontex neizrāda lielu vēlmi sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem. Nemazāk kā trīs reizes mēs esam aicinājuši Frontex direktoru ierasties parlamentā, un trīs reizes mēs esam saņēmuši atteikumu. Gribēju sacīt, ka attiecības starp aģentūru Frontex un dalību valstīm, īpaši ar Eiropas lietu komitejām un iekšējo lietu komitejām, neveicina šāda dialoga veidošanos. Un uh, no tā, ko sacīja Ārijas Fernandes kungs, izriet tas, ka jūs esat uzņēmušies saistības, lai veicinātu migranta cilvēktiesību ievērošanu. Ir dzirdēts, ka migrācijas plūsmas spiediens palielinās, tāpēc problēma būs aizvien vairāk un glūda sadarbība starp uh, Frontex, uh, Eiropas parlamentu padomu, bet arī dalību valstīm un nacionālajiem par parlamentiem varētu sniegt nepieciešamo pievienoto vērtību. Gribēju izmantot šo iespēju, lai atbalstītu šādu sadarbību un uzskatu, ka koncepcijas un idejas, ar kurām jūs mūs iepazīstinājāt, ir ārkārtīgi interesantas varētu palīdzēt uzlabot uh, standartus un cilvēktiesību situāciju uh, pie migrantiem. Šeit gribēju sacīt, ka ir iesaistīti arī vairāki objektīvi faktori, piemēram, rezultāti vairākās vēlēšanās pierāda, ka Eiropas Savienībā ir vērojama negatīva attieksme pret migrantiem. Varbūt eh, tas pat nav viesmīlības uh, trūkums, bet uh, klaišs naidīgums. Un, kad parādās iekšējas problēmas, mēs uh, ļoti bieži padaram par grākāžiem tos viesus, kas nav bijuši pie mums laipni aicināti. Un īpaši tas attiecās uz migrantiem, kurus uh, kuru izcelsmes valstis ir skāruši konflikti. No tā nav iespējams izvairīties, un tomēr tas ir uzdevums, eh, kuru mums nāksies risināt. Frontex ir īpaša atbildība šajā jautājumā, un eh, arī Lībe komiteja migrāciju uzskata par vienu no svarīgākajām problēmām. Migranti, kad tie ir nokļūst Eiropas Savienībā, arī ietekmē Eiropas Savienības dalību valstu iekšējo politiku. Lielas paldies, un tagad uh, došu vārdu Eiropas ārējās darbības uh, dienas pārstāvim Kinga kungam, un uh, ierosinātu iekļauties trijās minūtēs, ja jūs uzskatu to par iespējamu. Um, I... Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es vēlētos nedaudz eh, parunāt par to, kādā veidā ārējās darbības dienests eh, strādā ar valstīm ārpus Eiropas Savienības eh, robežām, un tad komisijas pārstāvs sīkāk iepazīstinās ar Frontex darbību. Eiropas Savienība ir pieņēmusi tādu nostāju, ka Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta rīcība neregulārās migrācijas apkarošanā un arī robežu uzraudzībā, tad galvenajam uzsvaram ir jātiek liktām uz cilvēktiesībām. Tāpēc eh, mēs ar saviem sadarbības partneriem vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir īstenot cilvēktiesību aizsardzību un cik svarīgi ir apkarot eh, nelegālo imigrāciju, kā arī to, kāds ir nelegālās imigrācijas iespējas uz cilvēktiesībām. Šādā sakarā es vēlētos mazliet uzsvērt, pievērst komitejas uzmanību 2011. gada novembrī pieņemtajam dokumentam par nelegālās migrācijas iespaidu uz cilvēktiesībām. Šajā komunikē, jeb dokumentā ir uzsvērts to, cik ārkārtīgi svarīgi ir visiem imigrācijas centriem pievērst uzmanību uz cilvēktiesībām. Šajā dokumentā runa, neiet par to, runa iet par to, ka migrācijas politikai nav jātiek vērstai tik daudz uz materiālajiem labumiem, cik gan uz cilvēku cieņu. Tāpēc migrantu tiesībām ir būtiski pievērst arī starptautisko uzmanību, runājot par migrācijas izcelsmes cēloņiem, tranzīta iespējām un arī gala destināciju. Mēs ar saviem sadarbības partneriem vienmēr esam sadarbojušies visos migrācijas procesa etapos, un tomēr šajā dokumentā mēs esam pievērsuši uzmanību divām būtiskākajām tēmām. Pirmo reizi šajā dokumentā runa iet par uh, to, kāda ir migrantu izcelsmes cēloņi, un eh, arī to, kādā veidā, kāda ir attieksme pret nelegālajiem imigrantiem trešajās valstīs. Un kopā ar ārējās darbības dienestu mēs vēlētos kopīgi risināt šos jautājumus. Sadarbībā ar trešajām valstīm un migrācijas problēmām tajās mēs runājam par trīs domēniem šajā dialogā. Ir izveidota apakškomiteja par sociālās migrācijas problēmām, par tiesību un juridisko tēmu. Un, protams, migrant Migranti Protams, ka migranti ir jautājums. Migranti jautājums tiek izskatīts visos šajos uh, tematiskajos paneļos. Protams, ka atkarībā no valsts, eh, no kuras migranti nāk, mēs mēģinam sadarboties gan ar uh, robežu uzraudzības iestādēm un uh, jautājumi, kur ir saistīti ar imigrantu aizturēšanu. Mēs vēlamies izvairīt, mēs vēlamies runāt par šīs aizturēšanas nosacījumiem, un mēs eh, vēlamies runāt arī par juridiskajiem aspektiem imigrantu aizturēšanā īpaši tādi, tādi imigranti, kur ir ieradušies, lai strādātu celtniecībā. Mēs eh, esam runājuši arī par jautājumiem, kā būtu piešķirams bēgļu status. Un varbūt tikai viens piemērs par jautājumiem, ar kuriem mēs strādājam ar trešajām valstīm. Es eh, vēlētos vērst jūsu uzmanību 12. gada martā pieņemtajam dokumentam, kurā runa īpaši iet par Libānu. Un eh, šis paziņojums tika izveidots eh, saistībā ar Etiopijas strādnieka nāvi Libānā. Eiropas Savienība izteica savu nožēlu par šo nāvas gadījumu un griezās pie Libānas varas iestādēm, lai tās noskaidrot visas, visus noteikumus šīs personas nāvas apstākļos. Uh, Tas tikai vēlreiz uzrādīja to, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt aizsardzības mehānismus un arī migrantu tiesības Libān, Libānā. Eiropas Savienība vēlējās pamudināt Libānas varas iestādes nodrošināt adekvātas imigrantu tiesības visās jomās. Tas ir tikai neliels piemērs, un es to vēlējos tikai minēt par to, kā Eiropas Savienība burtiski pēdējā laikā ir mēģi, mēģinājusi ietekmēt eh, migrantu situāciju trešajās valstīs. Paldies! Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim Timerman kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk. 2011. gada laikā mēs esam piedzīvojuši samērā būtiskas izmaiņas ne tikai Eiropas komisijas piemērotajās politikās un to īstenošanā, bet arī tādos aspektos, kurus jau pieminēja mans kolēģis no ārējās darbības dienesta. Patiesībā šobrīd arī globālā līmenī uh, tieši par šiem jautājumiem tiek runāts visos fórumos. Mēs vēlamies e, redzēt savu veidu sinerģiju, apkopojot to pieredzi, kāda ir dalība valstīs, lai izveidotu savu veidu indikācijas un lai veicinātu šos modeļus. Tātad e, paraugu prakses apmaiņa, to vajadzētu veicināt. 2011. bija arī gads, kurā tika pieņemta Frontex regulas izmaiņu dokumentu kopums, un eh, komisija vēlētos tikai pateikt, ka kopš Frontex darbības sākuma Frontex sāka darboties piektajā gadā, daudz kas ir izmainīts un daudz kas ir noticis. Bet es vēlētos uzsvērt arī to, ka aģentūra patiesībā strādāja savu veidu juridiskajā vakumā, jo Frontex kā viena no institūcijām vienmēr ir iestājusies par pilnīgu pamatiesību aizsardzību. Un šādā aspektā es vēlētos pieminēt to, ka mums vienmēr ir jāpiemina cilvēktiesības jebku, jebkāda veida diskursos, jo Eiropas Savienības ārējās robežas joprojām ir dalību valstu kompetencē. Dalību valstīm ir atbildība eh, par to, kurš tiek ielaists to teritorijā un kurš nē. Frontex, kā Eiropas Savienības aģentūra, ir atbildīga par operacionāro sadarbību starp dalību valstīm Eiropas Savien uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tādā veidā ir zināma atšķirība starp viedokļiem. Tātad šeit parādījās ideja, ka Frontex kā aģentūra ir atbildīga par Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli. Diemžēl man tas ir vēlreiz jāatkā, jāatkārto, ka pat ar šo Frontex izmainīto regulu tā tomēr tas nav. Tāpēc es vēlētos izmantot man doto iespēju, lai vēlreiz uzsvērtu to, ka neskatoties uz to, ka mēs esam paveikuši ārkārtīgi daudz, vēl ir arī daudz darāmā. Un tagad runājot par, cil... par pamatiesību aizsardzību. Ir jau skaidrs, ka aģentūrai ir vairāk pie tā jāizstrādā, jāpiestrādā. Komisija tikai vēlētos pamudināt šo procesu, pātrināt. Es vēlētos, tā kā es šeit runāju par darbu, kas tiek veikts, es vēlētos šeit pieminēt arī Eirosor, darbu pie Eirosor. Tas ir likumdošanas priekšlikums, par kur šobrīd runā padomē. Un es tiešām ceru, ka Eiropas parlaments, protams, iesaistīsies koplēmuma procedūrā. Un uh, Tādā veidā Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzība kļūs par vienu no tiem jautājumiem, par ko šobrīd tiek runāts patreizajā likumdošanā un tomēr nepietiekami skaidri. Un eh, mēs vēlētos izveidot sinerģiju piemēram, eh, kas notiek ar kuģiem, kuri dreifē vidusjūrā un kādā veidā notiek Eiropas Savienības dalību valstu sadarbība, jeb šo dalību valstu atbildīgo iestāžu sadarbība ar trešajām valstīm. Un eh, kuram ir atbildība un kādā veidā šī atbildība tiek īstenota cilvēku glābšanā. Bieži vien komisija saņem pārmetums, ka Frontex nedara pietiekam daudz, lai glābtu cilvēkus, kuri mēģina šķērsot vidusjūru, lai nonāktu un meklētu patvērumu Eiropas Savienībā. Tāds varbūt ir patreizējās situācijas ap, apraksts. Par jūsu jautājumu, priekšsēdētāja kungs, kas tad līdz šim ir ticis paveikts saistībā ar rīcības plānu? Un tā saistība ar Stokholmas programmu. Šajā jautājumā ir panākts samērā daudz, un pēdējais iekšlietu un tiesību padome ir izveidojusi ceļu karti migrācijai. Un šobrīd šī ceļu karte, to tiek mēģināts iestrādāt pilnīgi visos tiesību aktos un cilvēku tiesību pārkāpumu dialogos. Katrā ziņā mēs mēģinam uzsvērt šo dokumentu nozīmīgumu. Un ceru, ka esmu jūs īsumā iepazīstinājis ar situācijas um, momentiem. Paldies! Un tagad es vēlētos lūgt mūsu viesiem atbildēt uz jautājumiem. Un arī varbūt uh, izteikt savus komentārus, un varbūt jūs varētu arī sniegt uh, savu novērtējumu vai viedokli. Kur Bokungs varbūt jūs pirmais? Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, atbildēšu uz jautājumiem to uzdošanas kārtībai pretējā virzienā. Jautājums, vai mēs esam pretmeti divi šeit priekšā sēdošie? Nedomāju, ka esam. Startautiskais likums nosaka, ka valstis ir suverēnas, īpaši to ģeoteritoriālajā izpausmē. Pie tā mēs esam pielikuši klāt jaunu paradigmu starptautiskos eh, likumos, un tā ir cilvēktiesība paradigma. Eh, patiesībā tā vēl nevienmēr ir iestrādāta dalību valstu likumos, bet eh, šī paradigma ir jāskat kopā ar jau esošajiem likumiem. Nedomāju, ka mēs esam pretmeti. Iespējams, ka mēs strādājam dažādos aspektos, bet eh, nav jau tā, ka cilvēktiesības ierobežo teritoriālo suverenitāti un otrādi, ka teritoriālā suverenitāte ierobežo cilvēktiesību izpildi. Mums ir jāstrādā pie cilvēktiesību labākas aizsardzības. Patiesībā šis Eurosur man joprojām liekas nedaudz mistisks, veidojums, un es vēlētos no komisijas dzirdēt mazliet vairāk par to. Izskatās, ka Eirosur tiek veidots kā instruments, bet jautājums par to, kā šis instruments tiks izmantots, joprojām ir aktuāls. Jā, cik man zināms, tad tiesām pienāks brīdis, ka tiesām būs jāvērtē, vai šis instruments tiks izmantots viedi vai nē un tas varētu būt viens no galvenajiem starptautisko tiesību aspektiem, un laiks rādīs, kā tas darbosies. Iespējams, ka mums ir zināmas idejas par to, kam un kā Eurosur tiks izmantots, bet tad redzēsim, ka tas darbosies, un esmu pārliecināts, ka noteikti tiesas mums šajā darbā palīdzēs. Mani priecēja arī tas, ka cilvēktiesību un ārējās politikas rīcības plāns tik veiksmīgi virzās uz priekšu un man tiešām bija prieks šeit dzirdēt, ka tik daudz ir ticis panākts. Lohbīlers pieminētais risinājums, jā, cilvēktiesības ir jāīsteno arī atklātos ūdeņos, un, protams, ka cilvēku tiesību īstenošana jau ir varas iestāžu rokās līdz ar to. Mēs uzskatām, ka par cilvēktiesībām ir jāzina pilnīgi visiem, kur īsteno dažādas tiesības. Par imigrantiem, strādājošiem imigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Šobrīd izskatās, un tāda ir pārliecība arī apvienotajās nācijās, ka pilnīgi visās valstīs uh, tajā skaitā arī Eiropas Savienības valstīs, šī konvencija nav ratificēta, bet patiesībā e, šajā konvencijā nav ierakstīts nekas papildus, kā tikai tas, kas jau šobrīd darbojās starptautiskā līmenī - dažādi nolīgumi, dažādi likumi, dažādas saistības. Tātad šeit vienīgais ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, un tas ir drusciņ, drusciņ vairāk nekā tas, kas jau ir ticis atrunāts starptautiskā līmenī. Ir tādi, kur apgalvo, ka būtu bijušas Eiropas, dali, Eiropas Savienības, dažas Eiropas Savienības dalību valstis būtu ratificējuši šo konvenciju, ja tās nebūtu saņēmušas zvanus no citām dalību valstīm, kuras to nevēlējās dalī, darīt. Katrā ziņā mēs vēlētos pamudināt darī, dalību valsts ratificēt šo konvenciju, jo tās galvenais nolūks jau ir dalību valsts valstu vai to parakstījušo valstu apņemšanās aizsargāt visu migrantu tiesības. Vēlreiz atkārtoju, ka pilnīgi visiem imigrantiem, tajā skaitā arī nelegālajiem, ir tiesības uz cilvēktiesībām. Ja pareizi atceros, tad šās konvencijas 4. pantā runa iet par visu imigrantu tiesībām, un 5. tās nodaļā runa iet par tā saucamiem nelegālajiem migrantiem. Un eh, šeit tātad daudzas dalību valsts nevēlējās uzņemties saistības par nelegālajiem migrantiem. Tātad arī nelegālajiem imigrantiem ir cilvēktiesības. Bet eh, līdz kamēr tiesas nebūs lēmušas šajā aspektā, tad mums nebūs patiesībā juridiski ietver, kādā šīs cilvēktiesības tiks aizsargātas. Šobrīd ILO konvencija par adekvātu panāktu e, dalību valstīs strādājošo aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai dalību valstīs strādājošais ir pilsonis vai nē. Tātad e, ir bijušas valsts, kuras ir ratificējušas šo konvenciju, un ir tādas, kuras domā to darīt. Mēs tiešām ceram, ka viss to izdarīs. Un visbeidzot, tā saucamie uzņemšanas centri. Jā, tas ir instruments, bet kam tas ir domāts? Uh, ja tas ir domāts informēšanai, veselības aprūpas sniegšanai, izglītošanai, tad tas ir labi, bet ja šie uzņemšanas centri tiek domāti kā patiesībā savu veidā īslaicīgas vai ilglaicīgas aizturēšanas izolators, tad tie savu funkciju tomēr neveic. Tā tad robeža ar Ukrainu. Es izvēlējos runāt par vidusjūras robežām un arī Itālijas un Tunisijas robežu. Es tikai vēlējos, jā, es redzu, ka jūs jau man vēlaties pārtraukt, priekšsēdētāja kungs, es tikai vēlējos pateikt, ka es galveno uzsvaru savā darbā lieku uz tā saucamo konceptuālo sadarbību, konceptuālo ietvaru. Uh, Tas, ka mēs ikdienu runājam par migrāciju un migrantiem, mēs mēģinam rast veidu, kādā veidā visu laiku iekļaut eh, arvien jaunas parādošās situācijas migrantu aspektā cilvēku tiesību aizsardzības jautājumos. Ja mums tas izdosies, tad darbs būs labi. Piemēram, viens no jautājumiem par eh, cilvēku tiesību, par cilvēku tirdzniecību un nelegālo migrantu plūsmu. Katrā ziņā kontrabanda ir nelabs veids, bet eh, tas ir glābis dzīvības, jo, piemēram, ļoti 20. gadsimta gaitā ļoti daudz ir izmantojuši cilvēkties, var teikt, ir izmantojuši nelegālās migrācijas ceļus, lai izrautos no diktatūrām un lai izglābt savu dzīvību. Tātad eh, cilvēku tirzniecība nav tas pats, kas eh, cilvēku kontrabanda. Un šeit mums vajadzētu varbūt paraudzīties uz šo konceptu paskatīšanu tuvākajos gados. Paldies! Paldies, Krepo kungs! Tagad došu vārdu arī esam Fernandes kungam. Lūdzu, es Vispirms runāšu par šo īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Vispirms jāsaka, ka regulā ir noteikts, ka ir jāiesaista valde lēmumu pieņemšanā, jāiesaista arī konsultatīvais fórums, izvēloties šo personu. Un tas nozīmē, ka uh, Tas prasa laiku, kamēr tiek pieņemts lēmums, tiek notiek konsultācijas arī ar konsultatīvo komiteju. Kā piemēru varu minēt, konsultatīvais fórums nesen tika izveidots. Bija vajadzīgs pusotrs gads, lai izveidotu šo konsultatīvo fórumu. patvērumu atbalsta birojas arī šeit tiek iesaistīts un līdz ar to lēmumu pieņemšana, protams, ievēlkas. Līdzīgi kā citas institūcijas, mēs pēdējo divu gadu laikā un arī līdz 2000. 15. gadam mums ir tātad šis rīcības plāns, kas paredz noteiktu, noteiktas aktivitātes, kas, un kuru rezultātā galu galā šis cilvēks tiks iecelts. Un septembrī es ceru, ka mēs varēsim šo īpašo pārstāvi iecelt. Runājot par pamatrīs tiesību pārkāpumiem cilvēki, kas darbojās attiecīgajās operācijās, pārstāv dalību valsts un ir rīkojas attiecīgi saskaņā ar uh, to, kas ir spēkā viņu dalību valstī. Un, ja ir zināms vai tiek ziņots, ka ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi, tad attiecīgās atbildīgās personas, kas ir piedalījušās šajā operācijā, tiek atcelts vai atsaukts no savu pienākumu pildīšanas un tiek uzsākt vai no nu disciplināra lieta vai arī izmeklēšana. Mēs darbojamies saskaņā ar attiecīgajām normām, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un, ja, un šādi gadījumi, ja tādi tad būtu, tad mēs rīkotos ati, saskaņā ar noteikumiem. Frontexam nav uh, mandāta, lai uh, šos tā saucamos viespārstāvis vai virsniekus varētu um, kaut kā īpaši sodīt, bet tieši tāpēc mums arī ir rīcības kodeks. Mēs redzam, ka uh, mūsu šis publiskais tēls varbūt nevienmēr ir tik pozitīvs, kā mums gribētos, bet mēs paši neuzskatām sevi par tādu kā sargu suni. Mūsu aktivitātes uh, ir ļoti plašas, un mēs strādājam ļoti tādā plašā kontekstā. Mēs esam atbildīgi par robežu pārbaudēm Un uh, mūsu darbībā, protams, ir arī humanitārā komponente, kas ļauj izglābt daudzus cilvēkus. Runājot par sadarbību ar dalību valstu parlamentiem, nu, diemžēl neviens parlaments nav mūs tā uzaicinājis īpaši sadarboties. Uh, bet mēs regulāri uzņemam pie sevis apmeklētājus no dalībvalstu parlamentiem un esam gatavi piedalīties uzklausīšanās un paši apmeklēt dalībvalstu parlamentus. Es katrā ziņā iepazīšos ar situāciju un noskaidrošu, kāpēc īsti uh, Mēs eh, neesam arī reaģējuši uz ielūgumiem, kas mums ir iz, eh, iesūtīti. Tagad atbildēšu uz jautājumiem. Bet tas bija viss, ko es gribēju teikt. Ko jau var za panu direktoru? Paldies! Paldies! Lūdzu, neuztraucieties par šo noraidīto uh, ielūgumu. Uzskatīsim, ka tā lieta ir pagājusi. Bet šobrīd gribu teikt, ka sadarbība ar dalībvalstu parlamentiem varētu veicināt uh, tādu publiskā tēla uzlabošanu Frontex aģentūrai. Un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc šāda sadarbība būtu vēlama. Un Timermana kungs arī pieminēja šo aspektu. Frontex ir um, menedžmenta tāda pārvaldības aģentūra un Frontexam nav nu, spēku, ko varētu tad laist darbā aizsargājot robežas. Uh, var ņemot vērā šo rozīto, eh, grozīto regulu par Frontex, būtu svarīgi zināt, kādi ir jūsu resursi un jūsu iespējas. Kādas ir jūsu iespējas līdzdarboties pamattiesību situācijas uzlabošanā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas? Gribu arī sacīt, ka Krepokungs ļoti um, trāpīgi aprakstīja šīs dienas debates, runājot par dalībvalstu suverenitāti un uh, migrantu tiesību ievērošanu, tad abi šie tiesību veidi ir vienlīdz nozīmīgi, un atliek tikai atbildēt uz jautājumu, kā saskaņot šīs divas tiesību sfēras valstu tiesību, eh, valstu tiesības aizsargāt savas robežas un migrantu tiesības uz migrantu pamattiesības. Gribu teikt paldies mūsu uh, viesiem un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 Um, uh, Kolēģi un draugi, pārēsim pie nākamā punkta darba kārtībā. Mēs jau esam nedaudz iekavējušies. Izklausās, ka mana balss laikam nav pietiekami skaļa, jo jūs pārāk skaļi runājat, un tie, kas uh, nav tieši iesaistījušies uh, šajā tēmā, lūdzu atstājiet tālpu. So, uh, when you remember, now the issue... Ja jūs uh, pareizi atceraties, tad uh, tagad mums uh, darba kārtībā ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Luisu Giljermo Peres Kāsas. Viņš ir Starptautiskās cilvēktiesību federācijas Trodelam ģenerālsekretārs. Un mēs runāsim par notikuma attīstību saistībā ar bijušo Kolumbijas drošības dienas aģentūru departamentu administratīvo desekuridādu. Jūs atcerēsieties, ka šis punkts bija mūsu darba kārtībā martā un tehnisku iemeslu dēļ mēs a, nevarējām nodrošināt a, pastāvīgus telefonu sakarus, tāpēc nācās pārcelt šo punktu uz a, sanāksmi šodien. Par nelaimi Pēresa kungs šodien Par laimi viņš būs eh, šodien ne tikai pie telefona, bet uh, viņš ir fiziski klāt. Gribēju sveikt arī Kolumbijas uh, vēstnieku, kurš ir uh, klāt šodien šajā sanāksmē, tāpat kā iepriekšējā reizē. Un jūs zināt, ka cilvēktiesība apakškomiteja tika iesaistīta diskusijā, ka mums uh, ir jā, jāizrauga aizdomīgas uh, teroristu organizācijas, tāpēc mūsu priekšsādātājs lūdza Izabēlu Durānu pasakot līdzi šim jautājumam. Izabēlai drīz jādodas prom, un es ceru, ka viņa raksturos uh, šo problēmu diskusijas sākumā viņa parādīs jums arī dažas attēls un varbūt pastāstiet, cik tālu jūs esat tīkuši. Lielas paldies priekšsādātājiem! Divtūkstoš vienpadsmitā gada jūlijā Mēs sakojām līdzi DAS jautājumam no Beļģijas, un es eh, pēc tam viesojos 12 eh, dienas Kolumbijā, lai iegūtu pilnīgu pārskatu un satiktos ar dažādajām iesaistītajām pusēm. No vienas puses ar cilvēktiesību aizstāvjiem, ar preses pārstāvjiem, politiķiem, valdības pārstāvjiem, dažādām asociācijām un tam līdzīgi. Uh, Man bija ārkārtīgi interesanti tikties ar visiem šiem cilvēkiem, lai iegūtu skaidrāku pārskatu par to, kāda ir situācija Kolumbijā pēc gada. Pēc astoņiem, deviņiem mēnešiem tomēr man ir palikuši neatbildēti ļoti daudz jautājumu. Kaut uh, arī jaunais likumdošanas uh, akts par uh, upuriem e, sūta pozitīvus signālus. Mums uh, izdevās uh, tikties ar jauno DAS direktoru, kuram ir uzticēts uh, reformēt šo sistēmu. Tomēr par spīti visām šīm izmaiņām pēc astoņiem mēnešiem man joprojām ir palikuši neatbildēti daudz jautājumu, īpaši viens aspekts. proti par Eiropas Savienības un Bēļģijas pieteikumu. Jūs zinat, ka atsevišķos gadījumos Bēļģijā ir veikta telefonu sarunu noklausīšanās. Un man ir grūti saprast, kāpēc vēstule, kas uh, tika nosūtīta uh, no Bēļģijas e, iestādēm nav e, guvusi atbildi un e, nav nekas uzsākts. Šim jautājumam ir jātiek atrisinātam un mums ir jāatrisina šī problēma, jābūt uh, aktīviem līdz galam pētot šo jautājumu. Ir nepieciešams veikt izmeklēšanu par šiem faktiem, jo tas nebūtu bijis iespējams neveicot izmeklēšanu. Izmeklēšana ir jāveic. Année, si on laisse traîner les choses, c'est sûr que des preuves et des éléments vont disparaître. Ja lietas šādi turpināsies, tad pierādījumi tiks pazaudēti. Ir nepieciešami skaidri pierādījumi, un es domāju, ka Tas uh, dotu spēcīgu pozitīvu signālu, ja Kolumbijas valdība reaģētu uz šo lietu. Es uh, nemēģinu iejaukties Kolumbijas iekšējās lietās, bet, man, manuprāt, mēs sūtam pozitīvu vēstījumu. Nosūtot uh, izmeklēšanas misiju, kas pārliecinātos par apstākļiem uz vietas. Tas būtu ārkārtīgi pozitīvi. Un, uh, Gribu teikt, ka Eiropas parlaments apspriedīs brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju, un, protams, ka mēs vērtēsim arī attiecību citus aspektus. Šodien mēs to neapspriežam, bet tad, kad būs runa par šī nolīguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, domāju, ka būtu ārkārtīgi liederīgi, ja Kolumbija sniegtu mums skaidru vēstījumu. Uh, sakot, ka jā, mēs apspriežam šos svarīgos nolīgumus un vienlaikus mēs esam apņēmušies atrisināt das jautājumu, kas joprojām paliek aktuāls un atklāts. Es domāju, ka pamazām ir atklājušies daudz slāņi Tā ir būtiska problēma, tā ir skandaloza problēma, kas ir apdraudējusi vairāku cilvēku fizisko drošību. Cilvēki ir cietuši no nežēlīgas izturēšanās, un ja mēs runājam par labām tirzniecības attiecībām un citām pozitīvām sadarbības attiecībām ar Kolumbiju, tad ir eh, detalizēti jāpievēršas arī šim jautājumam. Un tas ir mūsu kā parlamenta uzdevums iesaistīties eh, šī jautājuma risināšanā un turpināt uzstāt uz to, kā ir jāturpina šī izmeklēšana. Tas uh, var teikt darīts Beļģijas un Spānijas vārdā, kas ir aicinājušas veikt šādu izmeklēšanu. Mēs esam sūtījuši skaidrs signāls par šo jautājumu saistībā ar diskusijām par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju. Man ir ārkārtīgi skaidrs redzējums par to, kā situācija var labot. Ir jāsūta spēcīgs signāls Un ir skaidrs, ka šis jautājums uh, joprojām ir jāatrisina. Galvenā iniciatīva šeit būtu jāuzņemas Kolumbijas pusē. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai pastiprinātu spiedienu un lai mūsu misija uz Kolumbiju varētu notikt. Liels paldies, eh, priekšsādātāji, es turpināšu sakot šai lietai. Diemžēl man pašlaik ir jādodas projām, bet es eh, būtu ārkārtīgi interesēti uzklausīt jūsu reakciju. Domāju, ka mums ir jābūt vienotiem eh, savā pieejā, risinot šo jautājumu, un tas uh, ir jādara nepazaudējot no acīm ties, tiesiskuma aspektus. Paldies, un šķiet, ka par šo tēmu mēs sagatavosim galīgo ziņojumu, un uh, jūs uh, ar to varat iepazīstināt arī priekšsādātāju konferenci. Tagad es došu vārdu Pēres Kafis kungam. Muchísimas gracias, señora eh, presidenta. Lielas paldies priekšsādātājiem. Vispirms es vēlējos atgādināt to noziegumu apmēru, kas ir paveikti. Tas uh, ir, tie ir vairāk nekā 600 uh, upuri, kas ir, uh, kuras ir skāruši šie noziegumi, cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti, neatkarīgi opozīcijas politiķi, bet arī tiesneši. Uh, pat uh, konstitucionālās tiesas un augstākās tiesas tiesneši. Šeit mēs nerunājam tikai par uh, nelegālu noklausīšanos. Te ir runa arī par uh, slepkavībām, par atkārtotiem nogalināšanas draudiem, un uh, šajā ekrānā jūs redzat uh, sadedzinātu gabalos uh, sadalītu lēli, kas ir apslacīta ar sarkanu krāsu, un tāda tika nosūtīta uh, manai kolēģei Sarājai Gudieresai, kura arī šodien ir klāt, un viņa pašlaik uh, ir mūsu tiesnešu kolektīva priekšsādātāja. Viņa ir aktīva cilvēktiesību aizstāve, viņai ir astoņas gadus veca meita, un acīm redzot šī akcija bija domāta, lai iebiedētu viņu, ka meitenei var klāties kādreiz tāpat kā lēlēji Mana kolēģe ir eh, sieviete, un, protams, ka sievietēm, sievietēm šāda draudi atstāja lielāku iespēju. Domāju, ka Kolumbija ir vienīgā valsts, kurā ir augstākajā tiesā pieci tiesneši, kas ir pakļauti starpreģionu aizsardzībai un kuriem ir garantēta ģimenes un personiskā aizsardzība. Uh, Viņi ir saņēmuši draudus, un uh, Kolumbijā tas uh, nekas nav neparasts. Tiesneši saka, ka šie draudi nāk nevis no teroristiem, bet gan no slepenajiem dienestiem. Šeit es eh, gribēju noformulēt trīs jautājumus un mēģināšu rast uz tiem arī atbildi. Pirmais jautājums - vai ir izdarīts viss nepieciešamais, lai pārtrauktu šī iekšzemes slepenā dienas nelikumīgās darbības un viņus par to sodītu, vai ir izdarīts viss, lai to pārtrauktu? Un trešais jautājums, vai cilvēktiesību aktīvistiem Kolumbijā tiešām var tikt sniegtas garantijas viņu darba turpināšanai, neapdraudot savas dzīvības? 2011. gada 31. oktobrī notika kas ļoti svarīgs. Eh, viens no DAS eh, ierēģiem stājās Kolumbijas tiesas priekšā un saņēma vairāk nekā 20 gadu ilgu ieslodzījumu. Tas attiecās eh, uz kādreizējo DAS priekšnieku, kurš bija prezidenta Derauks. Uh, un viņam tika piespriezt 25 gadu ieslodzījums, jo tika pierādīts, ka viņš valstī ir uh, ievedis uh, paramilitārus uh, cīnītājs un uh, apdraudējis uh, augstākās tiesas priekšsēdētāju. Augstākā tiesa viņam piesprieda ieslodzījumu un uh, gribēja atgādināt, ka sešus gadus viņš bija republikas uh, prezidenta draugs. Situācija ir uzlabojusies, tomēr noziegumi vēl joprojām ir aktuāli. Ierēģiem nācās uzņemties a, tiesisko atbildību, tomēr prokuratūra jau norādīja, ka apsūdzētais nevēlējās sniegt, apsūdzētie nevēlējās sniegt liecības, jo baidījās par savu dzīvību un savu ģimeņu drošību. Un tas uh, atkārtojās uh, nepārtraukti šo procesu laikā. Un uh, par šīm bailēm tika ziņots uh, Kolumbijas ģenerāla prokuratūrai. Rodas jautājums, vai šie slepenie dienesti ir pārtraukuši savas nelikumīgās darbības? Ne, diemžēl ne. Uh, cilvēktiesība aizstāvi, bet ne tikai viņi, arī daudzi sabiedrības pārstāvji joprojām ir eh, pakļauti izsakošanai. Ir notikušas vairākas eh, slepkavības un vairāk cilvēki ir saņēmuši nāves draudus. Šie cilvēki joprojām atstāja valsti, lai pasargātu savas dzīvības. Prezidents Santos ir sacījis, ka ir kāda melna roka, kas mēģina nomaskēt šos eh, noziegumus, un jāteic, ka šie noziedznieki joprojām mēģina atgūt ietekmi. Tomēr Santosa kungs nebija ar to gatavs samierināties, un domāju, ka Eiropas parlaments viņu šajā jautājumā var atbalstīt, jo Kolumbija ir jāatbrīvo no šīs melnās rokas. Mēs joprojām esam šajā šīs melnās rokas ietekmē un mums nākas saskarties ar būtisku spiedienu. Kolumbijas valdība mēģina pašlaik risināt šo problēmu pretēji iepriekšējai URI valdībai. Pašlaik tiek mēģināts grozīt konstitūciju, kura ir bijusi spēkā 30 gadus. Pašlaik tiek uh, mēģināts uh, reformēt konstitūciju, lai nodrošinātu atbrīvojumu no krimināla atbildības uh, tiem cilvēkiem, kas sniedz liecības par šādiem noziegumiem. Daudzi ģenerāļi līdz šim jau ir saņēmuši atbildī, atbrīvojumu no atbildības par ziņu sniegšanu, kā atalgojumu par ziņu sniegšanu, bet garantija nav nekāda. Santasa kungs ir sniedzis garantijas cilvēktiesību aktīvistiem, tas, protams, mūs iepriecina. Un tomēr jāsacina, ka Šobrīd eh, draudi mums ir vēl lielāki nekā iepriekšējo divu valdību laikā. Cilvēktiesību aktīvistiem tiek izteikts aizvien vairāk draudu. 2011. gadā Kolumbijā tika nogalināti 49 cilvēktiesību aktāvis, aktīvisti un 26 cilvēki ir uh, emigrējuši no 2003. līdz 2011. gadam. Arī mūsu telefonu sarunas un korespondence joprojām tiek izsakota. Mēs saņemam nāves draudus, izmeklēšana nevirzās uz priekšu un vainīgie nav atrasti. Un tāpēc varbūt es gribētu noformulēt arī dažus ieteikumus. Jūs uh, redzat uh, to ietvaru, kuru mēs pašlaik uh, saucam par DAS operāciju Eiropa. Zinām, ka Eiropas parlamenta deputātiem, kas seko cilvēktiesību pārkāpumiem Kolumbijā, uh, Šie fakti varētu būt interesanti. DAS vēlas eh, neutralizēt uh, cilvēktiesību aktīvistus un Eiropas tiesību sistēmu. Viņu aģenti ir iefiltrējušies uh, organizācijās Eiropā un tas ir kaitējis eh, cilvēktiesību aktīvistu darbam Kolumbijā. Balstoties uz Beļģijas un eh, Spānijas eh, lūgumu, mēs ceram, ka tiks uzsākts process ASV, jo šīs nelegālās darbības ir skāršas arī vairākus Ziemeļamerikas pilsoņus. Priekšsādātājs vēlējos eh, formulēt eh, dažas ieteikumus, lai prezidents eh, Santos varētu palīdzēt atbrīvot mūsu valsti no šīs sārgas. Pirms tiek ratificēts brīvās tirzniecības noliegums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju, no Kolumbijas valdības ir jāprasa, lai notiktu pilnīga militāro un policijas dienesta tīrīšana. šī koncepcija, uz šo koncepciju ir jāpastāv. Vēstnieka kungs to ļoti labi zina, jo viņš iepriekš ir darbojies armijā un bijis aizsardzības ministrs. Mājaslapā var lasīt, ka cilvēktiesību aktīvisti ved militāru darbību, kas varētu novest pie kāra. Tomēr gribēju atgādināt, ka Kolumbijai tas ir ārkārtīgi būtiski, un mēs nedrīkstam kļūt par militāru mērķi. Kolumbijas valdībai ir jāveic uh, reformas, jālikvidē kāra tiesas, kas apdraud uh, mieru un sabiedrības, uh, sabiedrisko iekārtu Kolumbijā. Un katrā ziņā ir jāpabeidz konstitucionālā reforma republikas prezidentam mēs sacījām, un arī kanclerei sacījām to, un vēlos to vēlreiz atkārtot. Lai aizsargātu cilvēktiesības, mēs nedrīkstam atst ļaut eh, turpināties eh, nelikumīgām darbībām. Ir jāatrod politisks risinājums bruņotajam konfliktam Kolumbijā, un mēs iestājamies eh, par mieru. Tas rada bada draudus, tas draud ar ieslodzījumu, bet mēs esam gatavi maksāt šo cenu. Startautiskā sabiedrība un tauta Kolumbijā agri vai vēl sapratīs, ka mēs uh, rīkojamies ar cieņu un apzināmies savu vēsturisko atbildību. Liels paldies, Pēres Kasas kungs! Un tagad es vēlētos uh, dot vārdu Eiropas ārējā darbības dienas pārstāvim. Ko jūs darat saistībā ar Kolumpiju? īpaši saistībā ar cilvēktiesību aizstāvi aizsardzību. Es ierosinātu, ka vārds vispirms tiek dots Kolumbijas uh, vēstniekam šobrīd. Atvainojiet, uh, mums šeit ir noteikumi. Vispirms mēs uh, apspriežam šo jautājumu savā starpā, un tad, ja vēstnieks vēlas, viņš arī varēs izteikties. Tāpēc aicinu jūs turpināt. Labi. Followed, uh, the unfolding dust scandal from the very... Mēs eh, sakojam DAS skandālam jau no paša sākuma. Eh, šis, eh, protams, bija ļoti nopietns gadījums. Un tā bija lieta, kuru mēs apspriedām dialogā ar Kolumbijas valdību. Un Šis jautājums ir vairāk kārt pieminēts mūsu cilvēktiesību dialogā ar Kolumbijas valdību. Mēs pilnībā piekrītam tam, kas tika sacīts par cilvēktiesību aizstāvi svarīgo lomu jebkurā valstī, ieskaitot uh, Kolumbiju, uh, kur uh, situācija joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta. Un tāpēc mēs augsti vērtējam deklarācijas, kuras ir veiktas kopš prezidenta Santas spēkā stāšanos par cilvēktiesību aizstāvi likumīgajiem mērķiem. Šobrīd mēs gribētu atgādināt, ka tad, kad izraisījās šis skandāls, Santosa kungs bija aizsardzības ministrs. Un viņš bija pirmais, kurš aicināja DAS izlūkdienesta likvidēšanu kā arī nosodīja šīs darbības. Pēc viņa stāšanās prezidenta amatā mēs esam atzīmējuši, ka ir uzsāktas vairākas izmeklēšanas, kuras veica ģenerāla prokuratūra un tiesas, kas Kolumbijā tāpat kā visur citur ir neatkarīgas, bet arī tur, tāpat kā Eiropā, izmeklēšanai ir nepieciešams laiks ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis skandāls tiktu atrisināts. Tas ir skandāls, kurā mēs uh, dzirdam, ir iesaistītas uh, daudzas lietas, kas aptver miljoniem lapušu, un tāpēc uh, izmeklēšana nav iespējams veikt īsā laika posmā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, fiskalija, kā mēs to saprotam, pašlaik uh, pārņem šo lietu. Uh, un lai tiktu veikta izmeklēšana pret uh, vainīgajiem pat uh, visaugstākajā līmenī. Es saprotu, ka izmeklēšana šobrīd turpinās, un Pērese kungs uh, jau minēja, ka tā ir beigu, atsevišķos gadījumos beigusies ar notiesājušiem spriedumiem. Mēs uh, cerēsim, ka šī izmeklēšana tiks pabeigta, arī tā izmeklēšana, kas ir tieši saistīta ar uh, apsūdzībām par nelikumīgām darbībām Eiropā un šajā apakškomitejā. Un šis ir jautājums, kas paliks mūsu darba kārtībā tuvāko mēnešu laikā. Un vēl gribēju piebilst kādu vārdu par juridisko reformu, tieslietu sistēmas reformu un un eh, militārās eh, tieslietu sistēmas eh, reformēšana, kas gan nav tieši saistīta ar šodien apspriežamo tēmu. Un tā ir tēma, kas mūsos ir raisījusi bāžas. Mēs tai sakojam kopš Faisus pozitīvas skandāla, kad visas lietas tika nodotas pārastajai tiesu sistēmai un mēs eh, paudām mūsu bāžas par militāro tiesu darbības jomas eh, papl un kompetences paplašināšanu. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam to, ka valdība ir ierosinājusi reformas. Mūsu cilvēktiesību dialogā ar Kolumbiju šīs valsts valdība mums ir sacījusi, ka tas noticis eh, tieši spiediena rezultātā no Eiropas galvaspilsētām. Liels paldies, Vīsnēra kungs. Eh, tagad uh, došu komitejas locekļiem iespēju uzdot jautājumus un izteikt komentārus. Klūtas kungs. Jā, dankeschön. Paldies. Es vispār nepiedaru pie šīs komitejas, bet pārstāvu mūsu politisko grupu šodien. Uh, Un tāpēc es šeit tagad piedalos. Es nodarbojos arī ar Kolumbijas jautājumu. Vispirms gribu teikt paldies Pēresa Kasas kungam par informāciju. Pašreizējā situācijā ir būtiski, jo mēs diskutējam par brīvās tirniecības nolīgumu un tajā būs paredzēta arī cilvēktiesību klauzula. Tāpēc ir būtiski zināt, kā pašlaik uh, attīstās situācija. Mana politiskā grupa uzskata, ka brīvās tirzniecības nolīgums nav jāparaksta, kamēr nav noskaidroti neskaidrie jautājumi, un sevišķi arī šis gadījums ar Kolumbijas drošības dienesta aģentūru. Mani interesē sekojošais, jūs par to gan jau runājāt bet varbūt jūs varat mazliet vairāk, mazliet padziļinātāk komentēt šo pozīciju, proti neparakstīt brīvās tirzniecības nolīgumu, pirms uh, lietas nav noskaidrotas. Mūsuprāt, sadarbībai starp Kolumbijas un Eiropas uh, iestādēm ir jābūt bez ierobežojumiem un jābūt arī iespējām lūgt un saņemt tiesisko palīdzību. Eiropas parlaments un Beļģijas uh, tiesību sargājošās iestādes raugās, uh, pētī šos gadījumus, kur tiek uh, uzbrukts uh, deputātiem. Un es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu mazliet konkretizēt uh, to, kas šobrīd notiek. Paldies, Klūtes kungs, vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumu? Pirms es došu jums vārdu, Peresa kungs. Uh, Es saprotu, ka jūs, Rivieras, Rivieras kungs, arī vēlaties ko teikt. Trīs minūtes jūs pārstāvat tātad Kolumbijas vēstniecību. Paldies! Paldies, priekšādātājs kundze! Paldies par uzaicinājumu un par iespēju paviesoties šeit cilvēktiesību komitejā un uzstāties šeit. Es ļoti arī priecājos par uh, augstās pārstāvis nesenajiem izteikumiem 2. maijā, kad tika pieprasīts, ka Francijas žurnālists bez kavēšanās ir jālaiž brīvībā. Un, jo viņš nonāca, viņš nonāca fārku uzbrukuma rezultātā, eh, zaudēja brīvību un tika paņemts kā ķīlnieks. Kā jau tika teikts, žurnālisti nevar, nevar tikt uzskatīti par kara gūstekņiem. Tas nav pieļaujams, un arī attiec šīs apakškomitejas eh, loceklis. Es eh, šo dokumentu, ko vakar nosūtīja arī Lohbīleres kundzei, eh, esmu atbalstījis, un tā ir atbilde uh, uz jautājumiem, ko mēs saņēmām martā. Runa ir par vairākiem jautājumiem, par kuriem runāja arī Teresa Kāsas kungs. Un tagad daži komentāri. Eiropas ārējās darbības dienas to arī jau paziņoja. Prezidents Santos ir. Uh, prezidents Santos pēc pieprasījuma ir atlaidis šo bijušo Kolumbijas drošības dienesta aģentūru vai likvidējis to. Un tagad ir izveidota uh, neat, tāds izveidots neatkarīgs izmeklēšanas uh, fórums, un valdība ir izveidojusi jaunu uh, tādu um, slepeno dienestu, kura uh, pilnvaras un uzdevumi ir noteikti ļoti skaidri un transparenti. Tāpat valdība ir atbalstījusi politiskās nostādnes un uzdevusi ģenerālu prokuroram veikt izmeklēšanu par minēto gadījumu lai atbildīgie par nelegālām darbībām tiktu saukti pie atbildības. Līdz martam 660 cilvēki, tika uzsāktas 660 lietas, trīs cilvēki tika notiesāti. Un vēl daži vārdi par tiesu sistēmas neatkarību. Kolumbija ir tiesiska valsts ar varu sadalījumu un vara. Kolumbija ir republika un uh, izmeklēšana tiek veikta neatkarīgi no valdības. Izmeklēšana tiek veikta ņemot vērā likumu un krimināla procesa likumu. Uh, Kolumbijas uh, krimināla izmeklēšanas sistēma ir stabila un var dot atbildes uz jautājumiem, kas uh, mūs skar šajā brīdī. Kopumā var teikt, ka Kolumbijā gan sabiedrība, gan dažādas valsts institūcijas strādā roku rokā. Uh, lai tiesiskā ceļā noskaidrotu, kas īsti notika, noskaidrotu atbildīgās personas un iniciētu arī attiecīgās pārmaiņas institūcijās, kas ir nepieciešamas, lai slepenais dienests eh, darbotos likuma ietvaros. Paldies. You, Mr. Ambassador, and I give the floor. There is Casas to answer Mr. Clute. Paldies! Tagad došu vārdu uh, Peres uh, Kāzas kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Par brīvās tirzniecības nolīgumu, ko ir kas, ko šobrīd, kas atrodas ratificēšanas procesā Eiropas parlamentā. Par to varu teikt, ka e, tajā ir iestrādāta tāda demokrātiska klauzula, un tajā ir runa par e, darba tiesībām un arī vides jautājumiem, un šeit ir arī noteikti pienākumi, kas ir paredzēti bet uh, problemātiski mums joprojām šķiet, ka šādu uh, nolīgumu ir iespējams parakstīt kaut gan arotbiedrību pārstāvju vai izraidīto kopienu uh, pārstāvji tiek uh, nogalināti un cieši arī cilvēktiesību aktīvisti. Mēs jo var izrādīties, ka tiek parakstīts tirniecības līgums ar valsti, kurā cilvēktiesības joprojām tiek rupji pārkāptas. Man šķiet, ka tā, tas nebūtu pareizs solis Eiropas ārpolitikā. Manuprāt, ir jāsniedz atbalsts valsts pārvaldē, lai pirms nolīguma parakstīšanas varētu izmantot līdzekļus, kas ļautu situāciju uh, uzlabot. Uh, cilvēku tiesību aktīvistu darbam jātiek atzītam, jo um, šis spiediens nebeidzās ar Uribes valdīšanas laiku. Šobrīd mēs esam pieprasījuši no republikas prezidenta paskaidrot izteikumus, kas nāca no uh, tieslietu ministra. Vairāk nekā 16 gadus mēs esam pieredzējuši vajāšanu Kolumbijā, un šī iemesla dēļ esam vērsušies arī tiesā Uh, ir bijuši cilvēku pazušanas gadījumi, šie cilvēki ir jāuzskata par upuriem, bet nezinu, kāpēc mūs nosauc par korumpētiem darboņiem, nevis cilvēku tiesību aktīvistiem. Kaut gan mēs strādājam, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un demokrātiju. Mūsu prezidents gan paziņoja, ka viņš mūsu uh, ties, tiesnešu apvienība nav pieminējis, un tāpat attaisnojās arī tieslietu ministrs. Bet sabiedriskais, sabiedrībā valda viedoklis, ka mēs, mūsu slava ir nu, tā kā aptraipīta. Valdība noraida to, ka ir pārmetusi mums korupciju vai ka mēs esam labi nopelnījuši. Mūsu darba mērķis nav uh, iedzīvoties bagātībā, bet ir jābūt apstākļiem, kuros var droši strādāt, un Kolumbijas sabiedrībai ir jākļūst tiesiskākai, tajā ir jāuzlabo cilvēktiesību ievērošana, un mums ir jābūt iespējām strādāt. Prie, um, Vēstniekungs, jūs minējāt dažus skaitļus cilvēkus, kas tik, esot tikuši notiesāti, un es gribu jums jautāt, vēstnieka kungs, jūs varat arī rakstiski atbildēt. Jautājums prezidentam, tieslietu ministram, aizsardzības ministram, kāpēc līdz šim Jose Migels Nordes kāpēc arī pret viņu ir uzsākta lieta. Runa ir par vienas no republikas senatoriem nolaupīšanu, un kāpēc vēl līdz šim šis cilvēks uh, joprojām bauda armijas aizsardzību, joprojām var dienēt armijā. Mēs labprāt saņemtu atbildu šo jautājumu, lai varbūt tad labāk saprastu, kāpēc šīs nelikumīgās darbības mūsu valstī turpinās. Paldies! Paldies, Teresa Kazas kungs, par to, ka jūs viesojāties pie mums un ar Dirānas kundzes starpniecību priekšādatā konferencē mēs jūs informēsim par turpmāko un mēs pētīsim to, kas notiek ar cilvēktiesību aktīvistiem, sekosim līdz kā viņiem klājas. Vēlreiz liels paldies par jūsu apmeklējumu. Tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts. Un, un tie, kas tagad vēlas eh, iziet no zāles, lūdzu dariet to tā klusi. Nākamais punkts ir viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli Saudarābijā. Man ir tepes zināms, ka ir ārkārtīgi garš saraksts Saudarābijas cilvēktiesību pārkāpumu jomā, bet patiesībā mēs ne īpaši bieži runājam par Saudarābiju mūsu komitejas sēdēs. Tāpēc eh, mēs esam uzsākuši šādu darbu un uh, Mēs tiešām ceram, ka pēc šīm diskusijām mēs izveidosim sev veidu apkopojumu par to, ko darīt tālāk. Īsi ievads. Savu, Saudarābija ir viena no lielākajām islām valstīm, kura, kā viena no nedaudzajām islām valstīm, nav pieņēmuši cilvēktiesību eh, dažādas konvencijas un nerunā par kultūru un pamatiesībām kā cilvēktiesībām. Pie tam 48. gadā Saudarābija balsoja pret vispārīgo cilvēktiesību deklarāciju, kad tā tika pieņemta apvienotajās nācijās. 2009. gadā apvienoto nāciju cilvēktiesību padomē ir tā saucamais regulārais eh, pārskata process, un šajā procesā valdības un to pārstāvi diskutē par to, kādā veidā uzlabot cilvēktiesības, ko darīt eh, ar situāciju un varbūt to pārskatot var rast kādus jaunus risinājumus. Negative developments have taken place kāda veida negatīva attīstība ir bijusi un ko darīt tās uzlabošanai. Katrā ziņā saraksts ir ārkārtīgi garš, un, ja jūs vēlaties, jūs to varat izlasīt apvienoto nāciju mājaslapā 9. gadā nopublicēt bet eh, Saūdarābijas valdība formāli pieņēma, ka tai ir jāparaksta šīs rekomendācijas, bet tas bija tikai formāls dabas žests. Runa gāja arī par Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras izdalīja spiedienu uz Saūdarābiju, piemēram, ierobežot naudas, nāves soda izpildi un arī atteikties no tā, ka ieslodzītās sievietes uzrauga uh, cietumsargu vīrieši. Oh. Some... Un Vilkinsona kungs eh, noteikti vēlētos jūs iepazīstināt ar to, cik tālu šīs rekomendācijas, cik lielā mērā šīs rekomendācijas ir īstenotas. Es vēlētos jums atgādināt, ka februārī parlamentā ir tapis zināms, ka Malaizijas valdība ir nosūtījusi atpakaļ Hamsika Kašhārī kungus Saūda Arābiju jo eh, pre, viņu ir izvirzīta prasība zaimošanā. Tātad viņš ir zaimojis Muhamedu un eh, Saudarābijā un citās eh, islama valstīs par to var tik piespriests nāvisots. Līdz ar to bija startautiskās sabiedrības protests un prasība Malaisijas valdībai neizdot šo kungu. Un februāra plenārsēdē arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Šulca kungs pieprasīja, lai šis kungs netiktu nosūtīts uz Saūdarābiju, un tomēr šie protesti netika ņemti vērā, un es vēlētos šeit vēlreiz uz, uzsvērt, ka šim, par šo kungu šobrīd tiek izvērsta tiesvedība. Es personīgi esmu parakstījusi vēstuli, kur es arī sagatavoju. Tā ir starpparlamentāro delegāciju, kopīgi izveidot vēsturi pa, starpparlamentārā delegācija ar, ar Arābijas pusēlas valstīm, un šī vēstule tika parakstīta 15. martā. Un šeit es vēlētos varbūt citēt atbildi uz šo vēsturi. Saudarābijas karalistē vārda brīvība tiek atbalstīta, ja tā respektē reliģiozo momentu un eh, citu ticīgo tiesības arī tiek respektētas, tomēr atkrišana no reliģijas tiek uzskatīta par kriminālu noziegumu, un visiem tiek pieprasīts īstenot islama ticības principus. Katrā ziņā man izskatās, ka mēs nevaram būt eh, kaškārīku un gadījumā pārlieku optimismu pilni. Varbūt tagad, runājot par cilvēktiesību situāciju Saudarābijā, es vēlētos šeit sveikt Kristofu Vilkiekungu, kas ir cilvēktiesību uzraudzītāju organizācijas eksperts. Katrā ziņā saraksts ir ārkārtīgi garš. Jūs uzmanību vērsiesiet tikai uz pašām nopietnākajām cilvēktiesību pārkāpumu situācijām Cilvēktiesība aktīvisti ir tikuši aizturēti Saūdarābijā. Jūs runāsiet arī par cilvēktiesību aspektu sieviešu tiesību jautājumā un par reliģisko minoritāšu situāciju. Un tad dzirdēsim arī no ADD Vilkīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Lieliski, dāmas un kungi! Es eh, ticu, ka Saudarābija ir būtisks krustpunkts, un tāda tā jau ir bijusi arī vēsturiski. Bet eh, tajā ir bijušas dažādas valdības krīzes. Saudu valdība, Saudarābijas valdība galvenokārt eh, vēlas uzlabot ekonomisko situāciju, atstājot lielākā vai mazākā mērā novārtā cilvēktiesību jautājums un īstenojot eh, netolerances principu. Uh, Patreizējais eh, kronprincis Najeva Krunks jau ir septi, pārsniedz 70 gadu vecumu un patiesībā Saudarābijā karalistes eh, pēcteči, karaļa pēcteči jau šobrīd trešajā paudzē ir no tā dibinātāji. Saudarābijā tomēr eh, pāri par gandrīz 50% no iedzīvotāju ir zem 18 gadu vecuma, Uzņēmumi Saudarābijā apgalvo, ka viņi pieņemot darbā ārzemniekus, to dara tāpēc, ka Saudarābijā cilvēki ir mazāk kvalificēti un vēlas par to pašu darbu saņemt lielāku algu, un situācija sieviešu jomā ir vēl trakāka. Šobrīd eh, Saudarābija vēlas it kā vairāk dažādot savu ražošanas apjomu, bet runājot par cilvēktiesībām, tad eh, jaunā paudze jau pieprastu izpildu, izpildīšanu, un es ceru, ka tas ietekmēs Saūda Arābijas attīstību pozitīvā virzienā. Tieši jaunieši, lasot ziņas internetā un redzot arī to, kā citu, citās pasaules valstīs attīstās situācija, tieši jaunieši virz šos procesus. Un eh, Šodien Twitterā daudz jaunie Saudarābijas iedzīvotāji liek savus viedokļus un blogus. Šobrīd Sauda val, eh, Saudarābijas valdība pat varētu apgalvot nevada šo valsti, un eh, valdība it kā akceptē vai piecieš jauniešu izteiksmes veidu. Uh, Runājot par reliģiozajām minoritātēm, tiesību minoritātēm, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un pie tā pieskaršos arī savā, savos ievadvārdos. Patiesībā Saūda Arābijā ir augstākais eh, biežums YouTube skatīšanās ziņā, un Twitter blogi ir tikpat bieži. Šī attīstība ir notikusi neskatoties uz valdības pūliņiem to apturēt. Un pēdējos gados Saudarābija ir eh, stiprinājusi cenzūru pretēji tam, ko mēs dzirdam no valdības oficiālajiem pārstāvjiem. Burtiski pirms mēneša tika notiesāts viens no aktīvistiem kurš bija nopublicējis internetā valdības prāta pretrunīgu informāciju. Un šādu situāciju ir ārkārtīgi daudz. 2011. gada aprīlī valdība formāli piemēroja patreizējo publicētās preses likumu arī uz internetā ievietotajām ziņām. Un jūlijā pretterorisma likums, tā, šā likuma projekts paredzēja e, striktākus pasākumus. Šobrīd šī likuma projekts vēl nav pieņemts, bet 2010. gada augustā karalis griezās ar lūgumu valdībai izstrādāt konkrētus, konkrētus pasākums dažādu vārda brīvību apkarošanai. Un tomēr valdība, valdības centieni un arī arābu pavasara notikumi 11. gada vasarā pieredzēja konkrēta notikuma attīstību. 11. gada februārī aktīvisti nopublicēja trīs peti petīcijas, kurās tika pieprasīts ievēlēta parlamenta izveide. Un eh, arī Facebookā organizētā protesta demonstrācija izdevās. Nākamais eh, ir vēlma atteikties no aizlieguma sievietēm vadīt mašīnu. Un tomēr Eh, politiskā partija, kur tika izveidot kā savu veidu opozīcijas partija. Daudz no šīs partijas aktīvistiem tikuši apcietināti, un tomēr viss kā viens apgalvo, ka viņi tā rīkotos no jauna. Šobrīd Saudarābijā ir aizliegts vēl kāda veida pulcēšanās, vai tās būtu mierīgas vai savādākas dabas. Un patiesībā viens Saūdarābijas pilsonis, kurš sniedz interviju BBC, tika apcietināts, un viens cits, kurš ievietoja savu viedokli internetā, arī tika ap apcietināts. Saudarābijas austrumos, kurā dzīvo lielākā daļa šītu populācijas, visu laiku notiek vardarbības akti. Amhatiks, kurš ir viens no vadošajiem dzēniekiem šobrīd atrodas apcietinājumā tikai tāpēc, ka viņš raksta nedaudz valdībai nepatīkamā formā. Tā. Šīta protesti joprojām ir turpinājušies Rijādā, galvaspilsētā. Nelieli, nelielas protesta akcijas notika šā gada martā un arī pagājušā gada decembrī un novembrī un tādā veidā tie ir savu veidu nelieli dīglīži par arābu pavasarim arī Saudarābijā. Patiesībā Saudarābijā nav nevienas certificētas cilvēktiesību aktīvistu organizācijas šajā valstī. Ir grupiņa, kur savu darbu uzsāka 2009. gadā, un tomēr tas ir viens no universitātes profesoriem, kurš ir uzsācis šo darbību. Uh, Viņam pagājušajā mēnesī netika izsniegt izbraukšanas atļauju, un tāda ir situācija arī citiem cilvēktiesību aktīvistiem. Un ir bijusi vēlme arī oficiāli nodibināt organizācijas, bet valdība to līdz šim nav ļāvusi. Runājot par politiskām reformām, tad viena no prioritātēm pilnīgi noteikti ir vainu izlaist brīvībās tūkstošiem tā saucamo pretterorismu akcijās aizturēto ieslodzīto, un eh, tika izveidota jau kopš 2003. gada tā saucamie pretterorista tiesas sēdes. Uh, Bieži vien šīs tiesas sēdes notika bez advokātiem un aiz slēgtām durvīm. Un e, Saudarābijas e, cilvēktiesība aktīvisti mēģināja piedāvāt cilvēkiem advokātus. Bet šobrīd 11. E, gadā ir notikusi tiesvedība arī pret tā saucamajiem mielmīlīgajiem disidentiem, un pagājušajā mēnesī viens no šiem aktīvistiem tika notiesāts ar cietumsodu par reliģisko ekstrēmismu. Patiesībā vienīgi, tikai un vienīgi par to, ka viņš nopublicēja internetā savu viedokli, kas varbūt nedaudz atšķīrās no vadošā. Un eh, Saudija apra organizācija ir izmantojusi ir izmantojusi visus iespējamos veidus, lai paturētu ieslodzījumā cilvēktiesību aktīvistus, un šie cilvēktiesību aktīvisti tiek arī spīdzināti. Mēs, eh, piemēram, esam dzirdējuši par Amer Jāda kungu no Irākas, kurām tika nocirstas rokas un kājas, par sodu viņa rīcībai. Runājot par Saūda Arābijas kriminālu likumu, tad eh, Saūda Arābijā nav sava veida krimināla likuma, kurā tiek noteikts, kāds tad ir, eh, kāds tad ir eh, krimināla pārkāpuma raksturs. Cilvēki Saūda Arābijā piemēram, var tikt notiesāti par to, ka viņu mati ir pārāk gari, vai, piemēram, eh, ja bērni neklaus saviem likumiem, un kā jau šeit parādījās, islama zaimošana. Islama zaimošana ir viens no visbiežākajiem pārkāpumiem. Runājot par ģimenes tiesībām, tāda pēdējā laikā ir vesela virkne tiesvedības, kur cilvēktiesību aktīvistiem piespiedu kārtā ir piespiests šķirties no savām sievām, un, piemēram, viens eh, aktīvists vēlējās piedalīties eh, kādā akcijā Amerikas Savienotajās valstīs, un eh, šobrīd viņš ir bijis spiests šķirties no savas sievas. Runājot par sieviešu tiesībām, tad tas ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem Saudarābijā. Esmu dzirdējis, ka Saudarābija it kā dodās pareizajā virsienā. 11. gada septembrī tika pieņemts likums, ka Saudarābijas sievietēm tiks dotas politiskas tiesības, tātad tās varēs būt pārstāvētas šura padomē savu veidu kvazi parlamentā. Uh, otrās jau kad notikušās eh, pašvaldību vēlēšanas Saudarābijā bija 11. gada decembrī. Tā tad 60%, kā jau es teicu, eh, ir zem 18 gadiem un seš, no 6 miljoniem balstiesīgos 70% nobalsoja. Tātad šajās eh, pašvaldību valdēs puse tiek ievēlēta, otra puse nosaka valdība. Uh, un līdz ar to zem 75 tūkstošiem sieviešu bija piešķirts vēlēšanas tiesības. Protams, ka tā ir simbolisks it kā solis e, mums vēlamajā virzienā un tomēr. Karalis ir mēģinājis arī darba tirgu liberalizēt un darba tirgu atvērt arī sievietēm. Par to mēs varam uzteikt viņu darbību. Katrā ziņā apmēram 15% sieviešu šobrīd aktīvi strādā, un situācija ir tāda pat arī citās līča valstīs. Pār par 300 tūkstošiem sieviešu, kurām ir gan doktora grāts, gan ārkārtīgi augsta izglītība, šobrīd ir bez darba bet 60% eh, no Saūda-Arābijas sievietēm student, studentēm ir sievietes. Visbūtiskākais panākums ir tas, ka, piemēram, apakšveļas veikalos šobrīd ir atļauts par pārdevējām strādāt sievietēm. Līdz šim tie bija tikai un vienīgi vīrieši, kas varēja šādos veikalos strādāt. Būtiskākais jautājums, ko vajadzētu atrasināt, netiek risināts. Tātad tas, ka sieviete viena nekur nevar aiziet, ka viņai visu laiku ir jābūt vīrieša uzrādzībā. Tātad, ja sieviete viena vēlas uzturēties viesnīcā, tad Saudarābijā tas nav iespējams. Sieviete ir jābūt kopā ar vīrieti. Tas, ka sievietes var strādāt, mācīties universitātē un arī varbūt doties pie ārsta, eh, joprojām tam, tas viss notiek vīriešu uzraudzībā. Sporta aktivitātes varbūt ir viens no pierādījumiem. Um, Viena starptautiska organizācija ir nākus klajā ar paziņojumu, ka sievietēm Saudarābijā nav ļauts nodarboties ar sportu. Ir 153 sporta klubi, nevienā no tiem nav sieviešu nodaļas, un eh, skolās un arī augstskolās ir vīriešu vai zēnu sporta aktivitātes, bet eh, sievietēm ne. Un šā gada februārī tika slēgts arī tās nedaudzās sporta, sporta klub, klubi, kuros varēja sievietes piedalīties. Un sievietēm ir jābūt adekvāti ģērbtām, ja tā dodas uz sporta klubu, un noteikti ir jābūt vīriešu uzraudzībā par reliģiskajām minoritātēm. Varbūt, ka nerunāsim par, tādiem, par tādu kā tendenci šeit, un tomēr. Uh, Reliģiskā, re, reliģiskā izsakošana pret kristiešiem varbūt ir vairāk, par to runā vairāk, bet šī minoritāte noteikti tiek diskriminēta. Katrā ziņā pret viņiem ir vērsta tiesvedība, un jebkurā gadījumā šīta nevar brīvi nodarboties ar savas reliģijas piekopšanu. Vesela virkne Saudarābijas iedzīvotāji saka, ka viņi vēlētos lielākas eh, brīvības, un daudz Saudarābijas iedzīvotāji apgalvo, ka tās tiem arī tiek sniegtas. Un tomēr mums nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem. Saudarābija patiesībā var nokļūt, eh, var nokļūt pat savu veidu atpakaļgaitā. Saudarābijas varas iestādes apgalvo, ka dodiet mums laiku, mēs dodamies pareizajā virzienā. Es nesaku, ka Saudarābijā notiekošais nav progresīvas dabas, un tomēr šo progresīva pārmaiņa ātrums mūs neapmierina. Paldies! Much, Vilke, detail... Liels paldies, Vilkes kungs, par jūsu ļoti detalizēto un faktiem pilno prezentāciju, kas eh, mums parādīja attīstību Saudārābijā. Un tagad gribētu dot uh, vārdu Pusīnī kungam, kurš uh, pārstāv uh, sadarbības padomi ar Līča valstīm, un pēc tam Aleksandrīdis kungam. Varbūt jūs uh, varat uh, sadalīt uh, laiku savstarpēji. Pusīnī kungs, liels paldies, un uh, paldies Vilkas kungam ja par šo visaptverošo prezentāciju. Uh, Eiropas ārējās darbības dienestā, protams, ka mums ir līdzīgas bāžas kā tās, ko tikko raksturojāt jūs. Es tomēr gribēju norādīt, ka mēs mēģinām šos a, punktus apspriest a, pēc iespējas atklātāk ar Saudiju Arābiju jo mums jau vairākus gadus Rijādā darbojas delegācija un bīrais, tāpēc notiek pastāvīgs dialogs ar šo valsti. Kaut arī tas varbūt vienmēr nenotiek publiski ar Saudi-Arābijas varas iestādēm, mēs par šīm lietām runājam dialogā, kuras tad ir vislielākās bāžas, proti nāves soda piemērošana Saudi-Arābijā. Uh, Tas ir viens no punktiem, kuru mēs bieži pieminam, un esam ļoti nobažījušies par ļoti lielo gadījumu skaitu, kad nāves sots tiek piespriests vai izpildīts. Tajā skaitā arī par noziegumiem, kas kopsumā vērtējot nav pārāk būtiski noziegumi. Mēs uzskatām, ka tā ir satraucoša tendence. Vēl viens jautājums, kas mums dara bāžas, ir vārda brīvība. Te es gribēju izcelt uh, reliģijas brīvību un ticības brīvību. Un visi šie jautājumi ir pastāvīgs uh, tēmats diskusijās gan ar uh, Saudiju Arābijas iestādēm divpusējā līmenī, gan arī ar visām pārējām Persijas līča valstīm. Uh, Gribēju šeit jums atgādināt, ka pavisam nesen marta beigās mēs eh, rīkojām vecāko virsnieku eh, vecāko ierēģiņu tikšanos starp eh, ES un Persijas līča valstīm. Un darba kārtības punkts par cilvēktiesībām bija paredzēts. Mēs uzklausījām Persijas līča valstis un notika godīga un dzīva diskusija par šiem jautājumiem. Šis punkts regulāri parādās arī sanāksmēs, kas notiek augstākajā līmenī, ministru sanāksmēs, kas notiek katru gadu, un pēdējā šāda sanāksme notika Abu Dabī pagājušā gada aprīlī. Arī toreiz darba kārtībā bija iekļauts punkts par cilvēktiesībām un notika zināma diskusija par šīm tēmām. Vēlāk tika šīs diskusijas rezultāti tika apkopoti kopīgajā deklarācijā, kas tika sagatavota pēc sanāksmes. Mēs turpinām skatīt šos jautājumus dialogā ar sešām Persijas līča valstīm un Persijas līča sadarbības padomi, un darīsim to arī nākamajās ministru sanāksmēs, kas cerams notiks pēc dažām nedēļām. Papildus tam kas attiecas uz Saudi-Arābiju. Man jāteic, ka izmantojot mūsu biroju Rijādā, mēs apspriežam informāciju arī individuālās lietās, kad arī kungs tika pieminēts, bet ir arī citi gadījumi un citas lietas, kas ir pievērsušas mūsu uzmanību. Gan tad, kad informācijas sniedz eh, cilvēktiesību organizācijas vai Eiropas eh, parlamenta locekļi vai arī komiteja. Mēs eh, vienmēr mēģinam apspriest šīs individuālās lietas ar Saudi-Arābijas varas iestādēm, un jāteic, ka vairumā gadījumu šis dialogs veidojas itin labi, kaut arī reizēm tas nav visai viegli Tomēr mums izdodas uh, Saudi-Arābijas pusē paust savas bažas. Kopumā varētu teikt, ka šīs aspekts ir ļoti būtiska daļa mūsu attiecībās ar Saudi-Arābiju un citām Persijas līča valstīm, un mēs turpināsim pievērst tam lielu uzmanību arī nākotnē, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas tiks uzskatīti par piemērotiem vai nepieciešamiem. Un nezinu, vai kolēģis vēlas vēl ko papildināt. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Liels paldies priekšsādātāju un paldies Vilkas kungs par jūsu kodolīgo prezentāciju. Uh, uh, Kā uzsver Pusīnī kungs, uh, raksturojot mūsu politiku attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Saudi-Arābijā, tad gribēju uzsvērt, ka gan Līča valstu padomas sadarbībā, gan divpusējā sadarbībā mēs vienmēr pieminam šos gadījums, gan runājot par individuālām lietām, gan vispārīgām lietām, runājot par Kaškai kungu. Mūsu jaunākā informācija liecina, ka viņam vairs nedrauda nāves sots, jo viņš ir nožēlojis savus izteikums un acīm redzot viņam tiks piešķirts mazāks sots. Tas uh, saskaņā ar mūsu jaunāko informāciju viņš pašlaik atrodas mājas arestā un Saudija-Arābijas iestādes uzstāja uz to, jo tas ir nepieciešams viņa paša drošībai. Jūs pieminējāt arī Kaledu Al-Džahānī, kuram drauda apsūdzības par viņa darbībām rīkojot dusmu dienu, un Muhamedu Al-Baģādī, kā arī austrumu provinces lietu. Mēs ļoti rūpīgi sekojam šiem individuālajiem gadījumiem, uzturam tiešas kontaktus ar Saudi-Arābijas varas iestādēm, izmantojot mūsu delegāciju Riādā un uzraugam situāciju ikdienu. Gribēju tikai papildināt, ka mūsu pieeja cilvēktiesībām šajā valstī ir tāda, ka mēs Saudi-Arābijas varas iestādes uh, vērst uzmanību uz divām pamatbrīvībām. Saudi Arābija pirms trim gadiem pieņēma rekomendāciju dokumentu, un mēs aicinām Saudi Arābiju īstenot šīs rekomendācijas, kas galvenokārt skar sieviešu tiesības, pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību. Kā jau jūs sacījāt, mediju aktivitāte ir ļoti augsta un blogošana Saudi-Arābijā ir otra aktīvākā pēc Ēģiptes. Pusīnīkums pieminēja, ka mūsu flagmaņa politika Saudārābijā ir uh, koncentrēta uz nāves sodu, un mēs uh, aicinām Sauda Ārābiju vai nu to atcelt, vai vismaz noteikti izpildes moratoriju, kā arī ievērot uh, minimālos standartus, kas uh, ir noteikti vadlīnijās par minimāliem standartiem. Liels paldies un paldies, ka sniedzāt uh, jaunāko informāciju par Kaškāja kunga situāciju mūsu informācija balstījās uz uh, to laiku, kad Šulca kungs viņam rakstīja. Un tagad došu vārdu komitejas locekļiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Vēstnieka kungs, uh, pirms es došu vārdu jums, es jautāšu komitejas uh, locekļiem, vai viņi vēlas uzdot jautājumus vai komentēt. Bet es uh, arī pati vēlētos uzdot vienu jautājumu Pusīnī kungam. Uh, Protams, ir labi, ka jums uh, notiek aktīvs dialogs, tomēr uh, tā ir klusās diplomātijas forma. Vai jūs uh, varat teikt, ka esat uh, sasniedzis pozitīvus rezultātus atsevišķās lietās, uh, kur ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem? Jums nav jāmin nekādi vārdi vai uzvārdi, bet es tikai gribēju zināt, vai šis darbs nes kādas augļas. Man gandrīz ir pienākums teikt jā, bet es atbildēšu jums ar jā, tāpēc, ka es uzskatu, ka daudzos gadījumos atklāts dialogs, ieskaitot par individuāliem lietām, ir eh, rādījis, ir devis pozitīvu rezultātu un ir vairākas lietas, kur jūs to devēt par kluso diplomātiju. Varbūt eh, labāk to būtu saukt par nepārāk publisku politiku, un uh, tāds dialogs var sniegt pozitīvus rezultātus. Es esmu diezgan pozitīvi pārliecināts, ka pastāvīgs dialogs ar Saudi-Arābijas uh, varas iestādēm var dot pozitīvus rezultātus, tajā skaitā individuālās lietās. Liels paldies, un tagad došu vārdu vēstniekam Faisam Altram. Ja atmiņa mani neviļ, tad uh, šķiet, ka Tā ir pirmā reize, ka jūs sakojat diskusijām cilvēktiesību komitejā, tāpēc liels paldies par jūsu pausto interesi. Un pirms jūs skaidrojat savu nosāju, gribēju atgādināt, ka mūsu komitejā ir sakojuši noteikums. Vēstnieks, kurš vēlas uzstāties, var to darīt, bet viņa uzstāšanās laiks ir ierobežots uz trim minūtēm. Ja jūs vēlaties no savas puses sniegt papildu analīzi, jūs varat uh, to darīt rakstiski. Esat laipni aicināts tā darīt. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, piekrītu, ka trīs minūtes nav daudz, bet es izmantošu šo iespēju un iesniegšu jums uh, komentārus rakstveidā. Gribēju sākt ar to, ka Saudi-Arābijas karaliste ir suverēna arābu islāma valsts tās konstitūcija ir balstīta uz uh, islāma ticību un šāriju, svēto Korāna grāmatu un pravieša Muhamada mācību. Šī islāmiskā svērtības ir tolerance, ticība un taisnīgums, un islāms aicina ievērot arī cilvēktiesības. Mūsu pamatlikuma 26. pantā ir teikts, ka valsts aizsargā cilvēktiesības saskaņā ar Islāma šāriju. Mana valsts, Saudi-Arābija, Saudi ir pievienojusies uh, vairākām reģionālām un starptautiskām konvencijām un nolīgumiem, ieskaitot starptautiskiem nolīgumam par visas uh, rasu diskriminācijas izskaušanu, uh, diskriminācijas novēršanu pret eh, sievietēm, konvenciju pret uh, spīdzināšanu, kā arī citu necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos Arābu hartē par cilvēktiesībām, Kairas cilvēktiesību deklarācijai, OIC cilvēktiesību hartai un daudzām citām konvencijām iekšējā līmenī 2005. gadā Saudi-Arābija izveidoja cilvēktiesību komiteju. Šis ir, šī ir valdības struktūra, kas ir tieši pakļauta premjerministram, kurš ir karalis, un tā darbojas, lai īstenotu cilvēktiesību aizsardzību valstī. Tā ir absolūta autoritāte pārbaudot un uzraugot visu aģentūru darbu, vai nu tās būtu valdības vai nevaldības aģentūras. 2004. gadā eh, grupa Saudi Arābijas aktīvistu izveidoja bezpēļņas NVO, kas eh, pievēršas cilvēktiesībām un vairo izpratni par cilvēktiesībām Saudi Arābijā. Madam, uh, Chairman, uh, Saudi Arabia priekšsādātāja. Saudi Ārābija kopš valsts izveides ir darbojusies, lai aizsargātu cilvēktiesības saskaņā ar islāmisko šāriju. Kaut arī mēs nesen, nesam, nesen esam kļuvuši par fundamentālistu un teroristu mērķi, tas eh, mums eh, ir līdzis eh, stingri apkarot eh, šādas darbības, kā arī ideoloģijas, kas stāvēs šādām darbībām, un mēs eh, turpināsim būt eh, stingri šajos jautājumos. Priekšsādātāji, sievietes ir puse no Saudi-Arābijas sabiedrības, un islāms tām garantē daudz uh, vairāk tiesību nekā tas ir minēts eh, daudzās eh, starptautiskās konvencijās vai līgumos. Un šodien sievietes Arābijā ir līdzvērtīgi partneri vīriešiem visās tiesībās, īpaši tiesībās uz darbu un izglītībā, un uh, to tā ir vainagojusies ar karaļa Abdullas paziņojumu par cil, par sieviešu tiesībām piedalīties šūras padomē. Un tie, kas nezin, kas ir šūras padome Saudi-Arābijā, tad tā ir mūsu nacionālā parlamentārā asamblēja. Sievietēm ir tiesības kandidēt un balsot nākamajās vēlēšanās. Un noslēgumā priekšsādātāji atzīstot uh, starptautiskās sabiedrības uh, lomu un Saudi Arābijas uh, eh, pūliņus cilvēktiesību situācijas uzlabošanā, gribēju atgādināt, ka Saudu Arābija kopš 2005. gada ir cilvēktiesību padomē, un mēs uh, esam ievēlēti jau trešo reizi. Paldies! Un, ja jūs vēlētos mūs iepazīstināt, tad es vēlētos arī dzirdēt. Jūs runājat par tām izmaiņām, kas notiek jūsu valstī, jūs runājat par to, ka jūs esat parakstījuši dažādas konvencijas, jūs runājat arī par to, ka jūsu valdība ir vēlēsies ievies zināmas izņēmums konvenciju parakstīšanā un arī par to, kā šīs konvencijas runā par sieviešu tiesībām. Varbūt jūs varētu mums rakstiski iesniegt pārskatu par to, kādā veidā jūs raugāties uz cilvēktiesību pārkāpumiem, un vai jūs uzskatiet, ka jums vēl joprojām ir problēmas risināmas. Tagad es vēlētos eh, varbūt dot vārdu Vilgie kungam diskusiju noslēgumā. Uh, Un eh, es tikko pārbaudīju, parlaments ir pieņēmis par cilvēktiesību pārkāpumiem Saudarābijā rezolūciju jau 7. gada decembrī. Tā bija neatliekamo debašu rezultātā pieņemta rezolūcija tieši arī par cilvēku tiesībām. Un redzēsim, ko Vilkija kungs mums prezentēs. <coughs> Jūs, eh, Vilkai kungs, esat runājis par ārkārtīgi daudziem cilvēktiesību pārkāpumu momentiem, un tomēr jūs uzsvērāt, ka vajadzētu runāt arī par vairāk uz cilvēktiesību aspektu balstītu pieeju diskusijās ar Saudarābijas varas iestādēm. Tagad dažādām politiskajām grupām varbūt vajadzētu piedomāt, vai nav pienācis pēdējais laiks sapulcēties un runāt jau par nākamo rezolūciju tādā veidā atbalstot Saudarābijā notiekošo un arī mēģinot atbalstīt Eiropas Savienības eh, līča valstu delegācijas darbu. Vilkīkungs, paldies! Paldies Basīnī kungam! Paldies eh, Saudarābijas vēstniekam! Paldies par jūsu komentāriem! Dažkārt mani pārņem bezspēks Dzirdot šo te starptautisko retoriku un dzirdot par to, ka starptautiskā sabiedrība nosoda to, kas notiek Saudarābijā un cilvēktiesību pārkāpums. Un patiesībā arī Eiropas komisija dara to pašu. Dažādi Eiropas Savienības diplomātiskie pārstāvi un arī no citām valstīm visi nosūta savu darābību bezmaz vienā balsī. Tāpēc, jā, ir labi, ja ir tāda veida privāts dialogs, un tomēr šim privātiem dialogam ir arī jārezultējās kaut kādos rīcībā. Un līdz ar to, ja jau tā jau ir vienmēr, runājot ar draugiem, mēs vēlamies, lai draugi uzklausītu mūsu teikto. Un eh, parlaments tiešām ir nācis klajā ar paziņojumu, par to, kad notika 30 Etiopijas kristiešu apcietināšana privātā reliģiskā ceremonijā, un Saudarābijas varas iestādes ir teikušas, ka nē, tā nav, un tomēr pēdējā informācija, kas ir manā rīcībā, rāda, ka joprojām šie aizturētie atrodas apcietinājumā. Par Haškārī kungu man zināmais atšķirs no jūs teiktā. Man ir zināms, ka viņš joprojām atrodas vieninieka kamerā, viņam nav sniegta juridiskā palīdzība. Uh, un eh, saskaņā ar juridi, Saudarābijas likumu nav pamata, juridiska pamata viņa aizturēšanai. Un es tiešām ceru, ka Sauda Arābijas valdība mēģinās rast risinājumu šim šai lietai. Uzreiz pāriešu pie jautājuma par nāves sodu. Tas ir ļoti karstu diskusiju avots, jo Sauda Arābija uh, ir balsojis pret apvienotās nācijas rezolūciju par nāvisodu atceļšanu, jo nāvisods ir rakstīts šarija likumos. Tas, kas tiešām nav ierakstīts šarija likuma kopumā, ir tas, ka nāvisods pienāks par narkotiku tirzniecību, un narkotiku tirzniecība tiešām tiek uzskatīta par nāvisodu izraisošu Saudarābijā. Es vēlētos, lai Saudarābijas valdība vēlreiz paraudzītos uz to, vai vajag nāves sodu piespriest par narkotiku tirzniecību. Esmu runājis ar aizturētajiem, ar tiem, kur ir cietumā un kuriem ir piespriezt nāvesots par narkotiku tirniecību, un patiesībā liela daļa no viņiem apgalvo, ka viņi ir tikuši spīdzināti, lai piespiest atzīties par to, ka viņi ir E, nodarbojušies ar narkotiku tirdzniecību. Šobrīd jau nāves sodu izpildi nenotiek publiski, kā tas bija agrāk e, pilsētu un ciemu laukumos, bet gan cietumu mūru iekšpusē. Un e, bieži vien ir tā, ka cilvēki nonākot apcietinājumā un stājoties nāves sodi izpildes brīdī, tiešām viņiem nav bijusi iespēja pateikt uzredzēšanos un apmīļot savus tuvākos. Mēs uzskatām, ka nāvsoda izpilde Saudarābijā īpaši tiem, kuru e, noziegums ir nevardarbīga rakstura, ir jāaptur. Šeit parādījās daudzi aspekti, un es vēlētos dzirdēt arī par to, kas ir noticis šo četru gadu laikā, kad tika pieņemts rekomendācijas Human Rights Watch ir aizliegts ierasties šajā valstī. Mēs regulāri pieprasām varas iestādēm paskaidrojums un arī vēlmi nonākt šajā valstī. Paldies! Tagad mēs zinām vairāk par notikuma attīstību un arī par to, kāda ir situācija šajā valstī. Man ir papildus informācija zinām proti apvienoto nāciju cilvēktiesību padomas uh, otrajā pārsvarā, otrajā pārskatā 13. gada oktobrī tiks sniegts pārskats par to, kāda ir situācija Saudarābijā. Un iespējams, ka uz to brīdi jau mums būs papildus informācija pieejama. Un tad 13. gadā mēs jau varētu runāt par to, kāda veida atbalstu sniegt cilvēktiesību uzlabošanai Saudarābijā. Un tagad esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta. Un tā ir pirmā izskatīšana viedokļa apmaiņa par ieteikumu projektu par ES īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Parlamenta referents šīm, refer, refer, šīm ieteikumiem ir Andrakienas kundze, un mums, kā jau teicu, ir Mums notika pirmā viedokļa apmaiņa 26. aprīlī. Un tā kā padoma un komisija mums ir notikusi stingrs laika termiņus, arī mums ir jāpieturās pie ļoti striktiem laika grafikiem. Tātad jautājums par šī īpašā pārstāvja nozīmēšanu cilvēktiesību jautājumos. Uh, Par tā iecelšanu tiek runāts jau jūnijā. Varbūt, ka Andrakiena, Andrakienas kundze varētu mūs iepazīstināt ar to, kas notiek. Andrakienas kundze ir izsūtījis visām politiskajām grupām lūgumu nāklajā ar ieteikumiem šim dokumentam. Un eh, kaut arī tā bija Tirkīzā nedēļa, kad aktivitāšu nav īpaši daudz, mēs mēģinājām strādāt un iesūtiet jums mūsu ieteikumus. Un varbūt, ka jūs tagad varētu mūs iepazīstināt ar to, kas tad notiek. Andra Kienas kundze. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze! Jā, pirmā viedokļa apmaiņa bez dokumenta teksta bija 26. aprīlī, un Pirmais dokumenta projekts jums tika izsūtīts. Koordinatoriem tika izsūtīts. Jau ticis izsūtīts. Pagājušā piekdiena bija ideju iesūtīšanas termiņš, un esmu pateicīga visiem, īpaši Lohbīrelas kundzei, par jūsu ieguldījumu šā dokumenta tapšanā. Mēs jau esam vairākas no jūsu idejām iekļāvuši šajā dokumentā. Un šobrīd šis dokuments tiks izsūtīts visiem. Varbūt nākotnē mums vajadzētu rīkoties tādajādi, ka mēs varētu akceptēt un uzklausīt arī mutiskos grozījumus, un 22. mājas ir mutisko grozījumu iesniegšanas termiņš, jo ārlietu komitejā balsojums notiks 24. maijā. Tas ir tātad Strasbūrs nedēļas laikā. Svarīgi ir arī tas, Un tas parādās, eh, gan, tas nāk gan no padomas, gan arī no ārējās darbības dienesta. Tas ir laika grafiks. Cilvēktiesību likumdošanas pakotnes pieņemšana ir mazliet atlikta, tas nozīmē, ka mums ir papildus nedēļas, papildus mēneši, un par to mēs runāsim arī ārlietu komitejā pirms balsojuma, kā jau teicu, 24. maijā. Varbūt būtiskākie jautājumi jau tikuši izskatīti un jau 26. aprīlī par tiem runājām. Būtiskākās idejas, kas parādījās jau toreiz, ir sekojošas. Tas, ka tiks izveidotais īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos institūcija, ir padomas lēmums, un tam ir nepieciešams eh, kvalitatīvais vairākums. Lēmums balstās uz augstās pārstāvis ideja, proti īpašai pārstāvei ir jārunā Eiropas vārdā un nevis padomas vārdā. Tātad Eiropas Savienības vārdā un nevis padomas vārdā. Un nākamais, lai stiprinātu caurskatāmību un mandāta noankurojamību cilvēktiesību jautājumos. Mēs vēlamies izveidot eh, cilvēktiesību jautājumu uzklausīšanu. Pirms balsojumiem un pirms padomu nāk klajā ar savu ideju. Un nevis, kā parādījās eh, dokumentu projektā un ko mēs saņēmām no ADD, Tā tad pēc nozīmēšanas un pirms šis cilvēks sāk savu darbu. Treškārt, šajos eh, ieteikumos dokumentā projektā mēs runājam par to, kādus politikas mērķus īstenot. Ko mēs vēlamies redzēt? Mēs vēlamies eh, palielināt sadarbu garu, efektivitāti un caurskatāmību. Mēs vēlamies eh, Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos šo institūciju padarīt par augsta līmeņa sadarbības eh, punktu, ideja apmaiņas punktu ar citiem starptautiskiem spēlētājiem, kā arī runāt ar apvienotajām nācijām un apvienoto nāciju vispārējo jautājumu ideju. Mēs eh, esam nākuši klajā arī ar doma par to, ka Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos sarunātos ar um, augsto pārstāvu par cilvēktiesību jautājumiem. Runājot par mandātu šim īpašajam pārstāvim, mēs eh, lielā mērā izprotam, ka šis īpašais pārstāvis runās par to, kāda ir ārējā dienesta darbības uzsvari, un vienlaicīgi šim pārstāvim ir jābūt, un mandātam ir jābūt spēcīgam un konkrēti atrunātam, bet tās nevar būt tikai tematisks un ļoti šaura profila idejas. Vienlaicīgi šim pārstāvim ir jābūt spējīgam efektīvi darboties. Uh, Mūsu rekomendācija priekšlikumā mēs nācām klajā ar ideju, ka mandātam ir jāaizsarga Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas jautājumi, kā arī izstrādāt dažādus, protams, šeit runiet par garu sarakstu. Mēs uzskatām, ka šim īpašam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos ir jābūt īpaši sagatavotam, tajā skaitā ar adekvātu pieredzi tieši cilvēktiesību jautājumu risināšanā. Varbūt nedaudz par eh, laika ter, par to, cik garam būtu jābūt mandātam. Mēs ierosinām divu ar pusgadu mandātu, un eh, šis mandāts varētu būt reizi pagarināms. Īpašiem pārstāvim vajadzētu cieši sadarboties ar Eiropas Savienības delegācijām, ar cilvēku tiesību vienas pieturas aģentūrām un sadarboties, protams, arī ar nevalstiskajām organizācijām, ekspertiem un starptautiskās sabiedrības aktīvistiem tieši cilvēktiesību jautājumos. Tas arī lielos vilcienos ir mūsu dokumenta projekta satva, saturs. Un noslēgumā vēlētos atgādināt kolēģiem, ka mēs, run, mēs sākām runāt par ES īpašā pārstāve cilvēktiesību jautājumos nozīmēšanu jau 9. gadā. Tas ir ticis pieminēts mūsu igadējā ziņ, ziņojumā par cilvēktiesību situāciju pasaulē, kas tika pieņemti jau 10. gadā, un tagad beidzot 12. gada vidū tas īstenosies. Es tiešām ceru, ka visas politiskās grupas atbalstīs šo nozīmēšanu, un eh, no tiesas ceru, ka ja jūs vēlaties redzēt efektīvu, vispārēju cilvēktiesību politiku, tad eh, šis mandāts un šī pozīcija, šī institūcija ir būtiski nepieciešama. Paldies! Paldies! Paldies! Gribu pilnībā paust solidaritāti uh, un pilnībā atbalstu uh, visu, ko teica Andrikienes kundze, kad gribu vērst jūsu uzmanību uz Aldes izstrādāto vēstuli, ko parakstīja arī Verhofstads un es un vēl viens kolēģis, un tad mēs rakstījām Katrīnai Aštānei, jo mēs neatbalstām šo Eiropas Savienības īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos iecelšanas ideju. Daudz vairāk ir jādara, lai e, panāktu to, ka Eiropas Savienības ārējā politikā dominētu cilvēktiesību ievērošanas jautājums ir jāizvērtē, kāda ir bijusi Eiropas saimnības cilvēktiesību politikas ietekme līdz šim. Ir pilnībā jāīsteno, jāimplementē pakete, kas tiks pieņemta jūnijā. Un ir ļoti būtiski, lai īpašai pārstāvēji būtu autoritāte, būtu slava un uh, pietiekami laba ekspertu, labas ekspertu zināšanas, lai varētu panākt efektīvu uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību noteikumu ievērošanu. Un mēs cīnāmies par to pašu un atbalstām, mēs redzam, kāda ir problēma un vēlamies darīt visu iespējamo. Tad runātājs acīm redzot citēja vēstuli. Uzklausot jūs, kungs, es tomēr dzirdēju, ka šis tas tomēr nesakrīt ar to, ko sacīja Andrikienes kundze. Tieši tā mēs būtībā tomēr runājam vienā balsī. Tavareša kungs lūdzu. So, just give a, a few seconds. Muito obrigado. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Andrikienes kundze! Jūs ļoti pārliecinoši izklāstījāt savu nostāju un arī to, kāds bija, kādas diskusijas bija šajā komitejā un arī startautiskā arēnā ir būtiski, lai šajā posmā Eiropas Savienība aktīvāk iesaistītos jautājuma risināšanā. Varbūt vēlāk mēs varētu izveidot mēs varētu rīkoties saskaņā ar Donsk Kisa kunga ieteikumiem. Runājot par ES īpašā pārstāvja iecelšanu cilvēktiesību jautājumos, tad mēs zinām, ka tas, kas mums šobrīd vēl rada bāžas, ir tas, ka cilvēktiesības varētu nonākt tā kā tādā geto bet mēs gribam, lai cilvēku tiesības cauraustu visu Eiropas Savienības ārējo politiku un, protams, arī iekšpolitiku. Protams, ka daudz kas būs atkarīgs, ļoti daudz kas būs atkarīgs no pirmā īpašā pārstāvja, kas tiks izvēlēts vai iecelts. Procedūrai ir jābūt atklātai, jāiesaista institūcijas, jābūt nodrošinātai parlamenta kontrolei. Šim cilvēkam, tad es gribētu teikt, ka ir vērts atbalstīt Andrekienas kundzes priekšlikumus un ir būtiski spēt prognozēt vai plānot, kā es īpašais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos strādās un ko konkrēti ir iecerēts darīt. šī cilvēka vai šīs amatpersonas birojam ir jābūt apgādātam ar tehnisko ekspertu, um, tehnisko ekspertīzi, un informācijai ir jābūt ticamai, ar ko notiks darbs. Izveidojot šo biroju, īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos ir jācenšas pēc iespējas nodrošināt ticamus um, informācijas avotus. Un īpašajam pārstāvim ir jāstrādā, lai Eiropas saimnības cilvēktiesība politika kļūtu redzama un būtu efektīva šai amatpersonai ir jāpieslēdzas tam, kas jau ir paveikts. Un ja mēs gribam, lai mums uzticētos un lai mums ticētu arī mūsu pilsoņi, tad skatoties uz to, kas ir pirmajā punktā A1, A Šeit ir minēta virkne uzdevumu, kas ir ļoti būtiski. Un es gribētu teikt, ka šai personai vajadzētu darboties ne tikai tādā horizontālā hierarhijā, bet jāizstrādā arī um, ieteikumi. Jāizstrādā arī ieteikumi Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam. Un runājot par šīs amatpersonas uzdevumiem, protams, ka ir jāstrādā likuma ietvaros, jānoskaidro gadījumi, kuros ir notikusi spīdzināšana. Un jāstrādā ar jautājumiem, kuros, ar gadījumiem, kuros ir ierobežota cilvēku eh, ticības brīvība, ir tikuši apdraudēti bērni vai nav ievērota dzimuma līdztiesība. Ir jābūs jāskata jautājumi, kas saistās ar dažāda veida diskrimināciju pēc dažādām pazīmēm. Uh, Un vēl es gribētu, eh, lai man paskaidro vienu neskaidrību. Ja jūs runājat par cilvēktiesību politiku Eiropas Savienībā, būtībā es varu piekrist tam, ko jūs šeit sakāt. Mēs arī esam viena no institūcijām. Varbūt būtu labi uzskaitīt, par kurām institūcijām tieši šeit jūs runājat, lai būtu redzams, ka arī parlamenta ieguldījums tiek novērtēts. Un tāpat vajadzētu konkretizēt, kādas sadarbības formas mums būs pieejamas. Tad G apakšpunktā ir teikts, ka parlamentam būs, šim cilvēkam būs jāatskaitās parlamentam par cilvēktiesību situāciju pasaulē, par to, kā situācija attīstās. Manuprāt, šim pārstāvim regulāri vajadzētu atskatīties par to, kādus pasākums viņš vai viņa grasās pieņemt. un jāpiedāvā parlamentam priekšlikumi par iecerētām aktivitātēm. Tas būtu šoreiz viss. Gribu vēlreiz teikt paldies referentei un apliecināt, ka Andrikienas kundze saņems atbalstu gan no manas politiskās grupas, gan no katra deputāta, arī no manis. Paldies! Tagad lūdzu, vai vēl kāds vēlas? Tad Čipa kungs un pēc tam Svāna kungs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja myślę... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs strādājam ļoti lielā ātrumā ļoti ātri. Tagad mums ir ļoti maz laika arī grozījumiem, tiku, gribu teikt paldies Andrikienes kundzei. Dokuments ir ļoti labi izstrādāts, ļoti kvalitatīvs. Varētu to vēl papildināt ar dažiem elementiem. Mēs vērtējam šo Eiropas saimnības īpašo pārstāvi tādā īpašā gaismā. Mēs it kā vēlamies viņam vai viņai uzkraut ļoti lielu atbildību, bet pirms mēs to darām, mums vajadzētu pārliecināties, vai cilvēks to visu spēs paveikt, ko mēs no viņa tā kā gaidām. Labi jāpārdomā, kādiem jābūt šī pārstāvju pienākumiem. Un jāatceras, ka cilvēks darbosies noteiktā ietvarā, tad likumu ietvarā, institūciju kontekstā, un tas viss ir jāņem vērā. Andrikienes kundzes dokumenta projekts ir ļoti labs, tas apliecina mūsu ambīcijas, un mēs ļoti daudz, kā es jau teicu, sagaidīsim no šī cilvēktiesību pārstāvja. Uh, Tam ir jābūt cilvēkam ar prestižu, ar autoritāti. Mums ir daudz piemēru par institūcijām, esam, kuras esam izveidojuši, no kurām ļoti daudz esam gaidījuši. Un, uh, ir gadījies, ka cilvēks, kas nu ir iecelts vadītāja amatā, izrādās par mazu šīm kurpēm, kuras mēs viņam dodam. Un otrs svarīgs jautājums ir nodrošināt ļoti ciešas attiecības starp šo personu un ārējās darbības dienestu Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, protams, ticamu informāciju par cilvēktiesību situāciju dažādās pasaules vietās, un nevienmēr šī informācija ir pieejama, nevienmēr informācija sakrīt tā proti, ko, saņem, ko mēs saņemam no Eiropas saimnības delegācijām un tā, ko saņemam no ārējās darbības dienesta, arī nevalstiskās organizācijas var kalpot kā informācijas avots par cilvēku tiesību situāciju. Gribu vēlreiz uzsvērt, cik būtiski man šķiet, cik būtiski man šķiet šī ombuda loma. Tā ir ļoti nozīmīgs, tas ļoti nozīmīgs postenis. Mums ir ieceltie pārstāvji ne tikai Eiropas Savienības valstīs, bet arī citu vietu. Nevienmēr mēs esam apmierināti ar rezultātiem, bet valstīs, kurās ombuds darbojas, Mums ir jāizmanto iespēja, jāizmanto šis tīklojums, jāapmainās ar pieredzi. Daudzkārt savās debatēs esam runājuši par to, ka direktīvas vai regulas dažkārt vispār netiek sadzirdētas vai netiek uztvērtas, Bet ja runa ir par labo praksi, tad tas jau ir pavisam kaut kas cits, tas ir daudz labāks nekā kaut kādi teorētiski ieteikumi. And, uh, Paldies! Mēs jau esam